Yeah, congratulations. Uh, dear colleagues, can I ask you to take your seats? Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. I would first like to welcome you, um, all the colleagues, dear members of national... Godājumie kolēģi, parlamentu deputāti, viesi, man ir ārkārtīgi liels gods sveikt jūs tik uh, lielā skaitā. Priecājos, ka ir tik daudz kolēģi ieradušies, un es priecājos arī, ka mums ir uh, migrācijas aģentūra ieradusies, un tāpat arī es. Mums ir jādomā arī par uh, migrācijas darba kārtību, mums ir jānosaka arī darba kārtība tālākajam darbam. Mums ir jādomā arī par to, kā Eiropas Savienība rēģēs uz migrācijas krīzi. Pēc tam mēs pieskarsimies uh, legālo avēniju un legālajiem ceļiem un tie, kur ierodās Eiropā, lai e, strādātu. Par šo jautājumu runājot, e, solidaritāte starp valstīm un solidaritāte ar tiem, kur ir vislielākajā riska situācijā, un tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, un to jau mēs dzirdējām arī šā rīta sēdē, ka tie, kuriem ir nepieciešama aizsardzība un tie, kur iedod, ierodās Eiropā strādāt, ir jānošķirs ar tiem diviem cilvēkiem. Uh, Un eh, mana kolēģa Kjenge mūsu kopīgi sagatavotajā ziņojumā jau to ir norādījusi. Un šodien tad par to arī diskutēsim un strādāsim pie šiem jautājumiem līdz mūsu sasaukuma beigām. Ir nepieciešama legāla migrācija, ir nepieciešama migrācija darba dēļ, un tās ir dalība valsts, kuras ir atbildīgas par šo, šīs migrācijas eh, pārvaldību. Un šeit, šajā jautājumā mēs uzskatām, ka vietējo un reģionālo e, varas iestāžu lomai ir jābūt lielākai. Labor migration is indeed the branch of migration. Darba migrācija patiešām ir viena ļoti liela daļa no kopējās migrācijas, un te mums ir jādomā par to, kā atvieglot eh, migrantiem iespējas ierasties Eiropā un eh, nodarboties ar mm, dažādām aktivitātēm. Tātad šeit ir runa arī par aizsardzības mehānismiem, piedaloties darba tirgu, un mēs esam dzirdējuši arī šausmu stāstus par eksploatāciju un par pabalstu saņēmēju uh, izmantošanu šajā sakarā, un te vajadzētu rast risinājumus. Mums ir jādomā arī par uh, tiesiskā ietvera harmonizēšanu starp dalību valstīm. Um, darba migrācijā ir uh, starpnozēru uh, kopējie tiesību akti, un šeit ir runa galvenokārt par uh, veselu virkni ar direktīvām, um, kas runā par dažādu veidu darbiniekiem, vai tie būtu augsti kvalificēti darbinieki, pētnieki, studenti un tā tālāk. Vienīgais teksts, par kuru pašlaik veids sarunas, ir zilās kartas direktīvas pārskatīšana, kur mums ir mērķis piesaistīt augsti kvalificētus darbiniekus. Attiecībā uz ģimeņu atpakaļ ap, um, um, ap, apvienošanu, atkal apvienošanu. Mūsu galvenais tiesība akts ir jau uh, ļoti vecs, eh, tas tika pieņemts 2003. gadā. Mēs eh, šodien šajā pēcpusdienas sesijā apspriedīsim ļoti plašu jautājumu spektru, kas visi ir ļoti būtiski, lai mēs varētu nodrošināt labāko darba migrācijas pārvaldīšanu, lai tā varētu dot savu ieguldījumu um, Eiropas ekonomikā. Kur tejas kundze, kas atrodas man pa kreisi, ir starptautiskās darba organizācijas direktore un uh, Viņai vajadzēs prezentēt savas organizācijas viedokli par dažādu veidu aspektiem, ja runa par legālo migrāciju Eiropas Savienībā. Pēc viņas Izteiksies Tomas Hadelstons, viņš ir no Domnīcas migrācijas politikas grupa, un viņš mums pastāstīs par mm, ģimeņu atkal apvienošanas tiesībām Eiropā. Esam uzaicinājuši arī dalībvalstu parlamentu pārstāvjus, kas mm, mums eh, sniegs plašāku ieskatu par eh, situāciju savās valstīs. Un šodien mēs uzklausīsim eh, Jaceku Kurzepu no Polijas Seima. Pēc tam varēs izteikties visi pārējie tātad dalībvalstu parlamentu pārstāvji un Eiropas parlamenta deputāti. Tāpat kā šorīt, es jums arī izstāstīšu uh, par mūsu darbu organizāciju. Dosim vārdu diviem dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem un vienam Eiropas parlamenta deputātam, līdz šis saraksts būs izsmelts. Tāpat kā šorīt no rīta tiks vēlas izteikties no dalībās parlamentiem, uh, ir uh, aicināta aizpildīt veidlapu, kas ir jānodod uh, sekretariātam. Runātāju sarakstus mēs uh, sagatavosim balstoties uz uh, saņemto veidlapu kārtību, un pēc tam eh, tad eh, arī Eiropas parlamenta deputāti var pieteikties runāt, viņiem nav jāizpild veidlapas. Atkarībā no dalībnieku skaita mēs ierobežosim uzstāšanās laiku, tas būs apmēram divas minūtes, un es jums uh, došu arī ziņu, kad jūs būsiet pārsnieguši uh, sev atstāto laiku. Tad, tad tagad kurtējas kundze, un viņa var runāt desmit minūtes. Uh, Liels paldies, liels paldies par uzaicinājumu piedalīties. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt jūsu vidū. Kā jau jūs minējāt, es runāšu par darba migrāciju, nerunāšu par bēgļiem kā tādiem. Cilvēki vienmēr ir migrējuši, viņi turpinās to darīt. Pasaule kļūst ar vien savienotāka, preces un pakāpojumi var vienkārši uh, Um, šķērsot robežas um, daudz vieglāk nekā iepriekš, un 250 miljoni migranti ir tikai sākums. Šis skaits noteikti pieaugs. Migrācija ir daļa no mūsu pagātnes, tagadnes un arī nākotnes. Uh, pagājušā mēnesī sagatavotajā ziņojumā ANO ģenerālsekretārs uzsvēra, ka uh, kopumā migrācija nāk par labu gan migrantiem, gan arī tām sabiedrībām, kur tie tiek uzņemti. Taču tika arī uzsvērts, ka um, migrācija var izraisīt arī bažas, jo te ir runa par drošību, eksploatāciju, ksenofobiju, diskrimināciju, spriedzi sabiedrībā. Lai risinātu šīs problēmas, um, apvienotās nācijas un dalībvalstis aicina uh, kontrolēt migrācijas plūsmas, un ša, tas ir jādara, ievērojot starptautiskās tiesības un cilvēktiesības. Migrantiem no savas puses vajadzētu izmantot uh, legālos ceļus un pārvietoties starp valstīm uh, uh, saskaņotā, harmonizētā veidā. Taču, lai tas būtu iespējams, valstīm ir jāpaver legālās migrācijas ceļi, reaģējot uz darba tirgus realitātēm nelegālā migrācija pieaug, ja ir liels pieprasījums pēc darba spēka. Tātad sākšanas sākuma. Nelegālā migrācija pieaug, ja ir pieprasījums pēc darba spēka, bet ārvalstu darbiniekiem trūkst legālu iespēju iekļūt valstī. Tieši tāpēc ļoti liels izaicinājums ir identificēt darba tirgus vajadzības un vajadzīgās prasmes. Šeit nav runa tikai par ļoti kvalificētiem darbiniekiem. Ir arī ļoti daudz vienkāršu darbu, ko mm, vietēji iedzīvotāji nevēlas veikt. Tāpat arī darba tirgus vajadzības nevajadzētu analizē tikai balstoties uz pašreizējām nepieciešamībām, jādomā ir arī par nākotni. Startautiskā darba organizācija ILO ir atkarīga no tās eh, dalībvalstīm, no darba organizācijām, no dažādām organizācijām, kas nodarbojas ar migrāciju. Ir arī divas ILO konvencijas, kas eh, runā konkrēti par darba uh, migrāciju, tātad 97 un 143. Tāpat ir arī citas konvencijas, kas attiecas uz uh, migrantiem. Nesen tika pieņemti arī nesaistoši instrumenti, un pēdējais ir vadošie principi bēgļu un mm, piespiedu pārvietot personu piekļuvē darba tirgumu. Šie vadošie principi tika pieņemti 2016. gada jūlijā, un tos pieņēma uh, darbinieki, darba devēji un valdības. Un šeit ir runāts par to, cik svarīga ir darbas, darba tirgus integrācija, un tiek runāts arī par lomu, ko valdības var spēlēt attiecībā uz migrāciju. Runājot par īlo konvencijām un instrumentiem, mēs galvenokārt balstāmies uz vienlīdzības principiem. Mēs domājam par to, kā uh, Eh, šo vienlīdzību varētu nodrošināt starp migrantiem un vietējiem darbiniekiem. Vajadzētu panākt, lai šīs tiesības netiek um, ļaunprātīgi izmantotas un lai netiktu pazemināti darba standarti. Mēs arī zinām, ka Eiropā un arī ārpus tās migrantu strādnieki parasti koncentrējas um, noteiktās nozarēs - lauksaimniecība, tīrīšana, mm, viesnīcas, restorāni. Uh, Šīs nozares bieži vien ir tās, kur ir visa smagākie darba apstākļi. Lai nodrošinātu vienmērīgu integrāciju šajās nozarēs, vajadzētu stiprināt darba tirgus institūcijas, vajadzētu nodrošināt labāku darbinieku pārstāvību, minimālās algas, darbas apstākļus, koplīgumus vai arī darba inspekcijas. Es arī vēlētos uzsvērt, ka legālo ceļu pavēršana migrantiem ir ļoti būtisks elements starptautiskās kopienas darba kārtībā, lai um, nodrošinātu drošu legālo migrāciju. Tāpat arī tas ir svarīgi, lai veicinātu migrantu tiesības un lai uzlabotu darba apstākļus konkrētās nozarēs un ļautu attīstīties uzņēmumiem. Paldies! Lies paldies eh, Kurtējas kundzei. Tagad eh, došu vārdu Hadalstonu kungam. Arī viņš varēs runāt desmit minūtes. Lieliski! Labdien! Mani sauc Tomas Hadelstons, esmu no migrācijas politikas grupas. Esam um, jau sen izveidota domnīca, mēs veicam apmācību, tāpat arī veicam dažādus izvērtējumus par diskrimināciju un migrāciju. Mani lūdza sagatavot aktuālāko informāciju par ģimeņu atkā apvienošanu un tas ir vienīgais legālais ceļš, kā lielākā daļa migrantu var iekļūt Eiropas Savienībā legāli. Vispirms būs īsa statistika, pēc tam runāšu arī par politikas izmaiņām, kādas varam novērot visur Eiropā. Runāšu arī par integrāciju un par to, kā mēs varam vērtēt Eiropas tiesības. Kopš 2000. 2015. gadā Eiropā ieplūda daudz migrantu, dalībvalstis ir piešķīrušas kaut kāda veida aizsardzības statusu vienam miljonam iedzīvotāju. Ļoti daudzi no šiem cilvēkiem ieradās vieni paši, bez ģimenēm, tāpēc, ka trūka drošu legālu ceļu, kā iekļūt Eiropā. Tas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt, uh, ģimeņu atkal apvienošanu ir pienācis tam laiks. Kopš 2015. gada ir ieradies ļoti daudz cilvēku. Tas viss bija neplānoti, spontāni, nelegāli un arī tas nebija droši. Ģimeņu atkāpienošana ir kaut kas pavisam cits. Ģimeņu atkāpienošana ir iespēja valstīm piedāvāt drošus un legālus ceļus migrācijai. Ģimeņu atkal apvienošanas pieteikumi parasti aizņem apmēram 6 līdz 12 mēnešus. Pieteicējiem jau ir legāla adrese, valsts arī zina ģimenes sastāvu, tas nozīmē, ka valsts iestādēm ir gana daudz laika, lai tās varētu nodrošināt atbilstošu uzņemšanu pietiekami labus mitekļus, nodrošināt arī vietas skolās un piedāvāt arī atbilstošas integrācijas programmas. Tas nozīmē, ka ģimeņu atkal apvienošana mums nevajadzētu uztvert kā tādu pašu, kā šīs spontānās migrantu ierašanās. Diemžēl, ja mēs paskatāmies, kas ir noticis pēdējos divos gados, šī attieksme ir bijusi tieši tāda pati. Uh, Dalību valstīm ir eh, relatīvi līdzīga politika attiecībā uz ģimeņu atkal apvienošanu, kas attiecas gan uz migrantiem, gan arī uz eh, starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Attiecībā uz migrantiem esam konstatējuši, ka dažkārt trūkst informācijas, dažkārt eh, arī um, prasības ir ļoti ierobežojošas. Starptautiskās aizsardzības saņēmēji vairāk saskārās ar uh, dokumentu problēmām uh, vai arī komplicētām procedūrām. Kopš 2016. gada esam konstatējuši, ka arvien mazāk dalību valstu uh, piemēro kategoriskus uh, termiņus vai arī izņēmumus tiem, kas saņem subsidiāro aizsardzību vai arī uh, nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Bēgļi, kas saņem papildu palīdzību un uh, nepilngadīgie bez pavadoņiem parasti bija tiesīgi nekavējoties pieteikties uz eh, atkal apvienošanu. Viņiem bija daudz labāki apstākļi nekā parastiem um, iedzīvotājiem no trešajām valstīm, un uh, viņi saņēma vai nu pastāvīgās sīvšanas atļaujas, vai arī garākas atļaujas. Tas uh, nozīmē, ka uh, šāda veida atkal apvienošana Eiropā ir ļoti stabila. 2016. gadā ļoti daudzas valstis nolēma ieviest tā saucamos pagaidu ierobežojumus, kur, kā tik atklāti norādīts, mērķis bija mm, aizkavēt vai arī samazināt ģimeņu atpakaļ apvienošanu vai arī uh, darīt tā, lai būtu mazāk pieteikumu uz bēgļu statusu. Uh, Līdz ar to var konstatēt, ka nekas tam līdzīgs iepriekš nebija vērojams. Šie ierobežiem attiecas uz Austriju, Somiju, Vāciju, Dāniju un Zviedriju. Šie ierobežojumi tika ieviesti kā pagaidu pasākumi, tomēr lielākā daļa no šiem ierobežojumiem vēl ar vien darbojas. Eiropa pašlaik atrodas pilnīgi citā situācijā. Es uzskatu, ka jums, kā politiskajiem līderiem, vajadzētu norādīt, ka ģimeņu atpakaļ, atkal apvienošana ir jāatvieglo, jo tas ir integrācijas rīks un tam vajadzētu darboties visur Eiropā. Ja mēs mm, pētām šo ģimeņu atkal apvienošanu, ir jākonstatē, ka tas ir process, kas aizņem laiku. Eirostat konstatē, ka Eh, desmit gadu laikā lielākā daļa no ģimenes locekļiem parasti strādā. Protams, ka vajag nodrošināt labāku atbalstu, kas tiek piedāvāts ģimeņu atpakaļ, atkal apvienošanai. Piemēram, ļoti daudzi dzīves biedri saņem tikai tādas mm, pavisam nelielas eh, integrācijas programmas, kas tiem neļauj integrēties. Uh, Dalībvalstis tomēr uzlabo integrācijas programmas šāda veida dzīvesbiedriem. Bez tam atbalsts, kas tiek piedāvāts bērniem izglītības sistēmā, diezko nav uzlabojies pēdējo gadu laikā. Izglītības sistēma ļoti lēnu nodrošina mērtiecīgu atbalstu, kāds šiem bērniem ir vajadzīgs. Tieši tāpēc vajadzētu uzlabot eh, gan eh, integrācijas programmas saturu, gan arī procedūras, un tas attiecas ne tikai uz dzīvesbiedriem, bet arī uz bērniem. Tomēr šī nav joma, kam mēs esam pievērsuši vislielāko uzmanību. Vislielākā daļa eh, izmaiņu politikā attiecas uz ierobežojumiem ģimeņu atkal apvienošanai, un eksperti norāda, ka uh, šāda veida kavēšanās ir sagrāvusi eh, visu šo procesu. Tas attiecas gan uz uh, eh, sponsoriem, kas uh, eh, izjūt ārkārtīgi lielu gan fiziskās, gan garīgās veselības satricinājumu, gan arī tas attiecas uz dzīvespiedriem un bērniem. Šie ierobežojumi vienkārši palēnina integrācijas procesu. OECD PISA pētījumā ir konstatēts, ka bērniem no attīstības valstīm, ja e, tiem ir jāpavada vairāk gadu izcelsmes valstī, e, tas atstās negatīvu ietekmi uz sekmēm skolā bērnam nonākot e, savā mītnes valstī. Tas, ka cilvēkiem ir ilgāk jāuzturas savās izcelsmes valstīs, nozīmē to, ka viņi varēs mazāk izmantot integrācijas programmas. Tas nozīmē, bērni vienkārši ierodas tad, kad viņi ir jau vecāki un viņi saņem mazāku atbalstu. Tas pats attiecas arī uz dzīvespiedriem, jo viņiem nav iespēju integrēties darba tirgū un nav iespējas arī apgūt tik labi valodu. Tas nozīmē, ka mēs graujam integrācijas rezultātus, kavējot ģimeņu atkal apvienošanu. Šī joma jau tiek uh, regulēta Eiropas Savienības tiesībās, tātad atkal apvienošanas, um, atkal apvienošanas direktīva 2003. gads. Tāpat arī uh, par to ir runa cilvēktiesību konvencijā un arī Eiropas sociālajā hartā. Eiropas uh, tiesas judikatūrā arī ir skaidri norādīts, ka Eiropas ģimeņu atkal apvienošanas direktīvas galvenais mērķis ir uh, atvieglot ģimenes dzīvi un veicināt ģimeņu atkal apvienošanu. Balstoties uz šo judikatūru, eh, katram lēmumam ir jābūt proporcionālam, eh, attaisnotam un arī efektīvam. Uzskatu, ka ir pienācis laiks pārskatīt eh, ierobežojumus, kas ir uzlikti ģimeņu atkal apvienošanai. Šie ierobežojumi tika pieņemti uh, tādā īslaicīgā baiļu un satricinājuma periodā, un uh, Tagad mums ir vajadzīga tāda ģimeņa atkal apvienošana, kas ļautu ātrāk nodrošināt, lai dzīvesbiedri un bērni iegūtu vajadzīgās programmas. Mums ir jāliek uzsvers uz lielākām un plašākām integrācijas programmām gan dzīvesbiedriem, gan bērniem. Ja jūs vēlaties zināt vairāk par šiem tematiem, tad Jūs varat ieskatīties eh, migrācijas eh, politikas eh, indeksā, ko gatavo migrācijas politikas grupa. Tāpat arī jūs varat ieskatīties 2017. gada OECD migrācijas ziņojumā, kur ir stāstīts par pēdējām izmaiņām politikā. Tāpat arī jūs varētu iepazīties ar rekom rekomendācijām, ko ir sagatavojis Eiropas migrācijas fórums 2017. gads, un tur ir konkrēti runa par ģimeņu atkal apvienošanu. Tāpat arī es varu jums ieteikt aprunāties ar Nilu Muižnieku, cilvēktiesību komisāru, un viņš ir sagatavojis divus ļoti viegli lasāmus dokumentus par šiem jautājumiem, kur ir runa tieši par starptautiskās palīdzības saņēmēju ģimeņu atkal apvienošanu. Liels paldies Hadelstona kungām. Tagad došu vārdu Kurzipa kungām no Polijas Seima un viņš mums pastāstīs par to, kas eh, notiek viņa valstī. Sardečnie Państwa witam. Jestem pod... Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es, eh, es esmu pārsteigts, patīkam pārsteigts, ka mums tiek organizēta šāda viedokļa apmaiņa, un tomēr vēlētos jūs iepazīstināt ar polijas skatījumu jo vienmēr, kad tiek risinātas problēmas dalību valstīs, visbiežāk tāda vietējā perspektīva, lokāls skatījums parasti tiek iztūkots tā, ka mēs noslēdzamies un neliekamies nezinis, kas notiek citās dalību valstīs. Tāpēc ļoti svētīgi, ka šāda viedokļa apmaiņa tiek organizēta, jo skaidri parāda, ka nē, mēs visi esam ieinteresēti, kas notiek citās dalību valstīs un esam viens ar otru saistīti. Uzreiz vēlētos pateikties maniem kolēģiem no Slovākijas, Čehijas un Ungārijas, jo mēs domājam vienādi. Un vēl viens vispārējais dabas komentārs. Nācijām un valstīm ir savas elites, un eh, tāpēc eh, bieži vien šīm elitēm ir jāuzņemas atbildība par valsts vēsturisko un kultūrālo mantojumu. Un es domāju, ka nevajag aizvietot valstu vadības un valdītājus un eh, ļautu valstīm pašām atrisināt savas problēmas. Vēlētos eh, griezties pie jums ar lūgumu izskatīt ideju tīri teo teorētiski, ka varbūt mums vajadzētu palīdzēt tām valstīm, kurās problēmas dzimst, un nevis viņu problēmas pārnest pie mums. Jo problēmām līdzi nāk vesela gūzma saistīto problēmu, un tās visas gala beigās gulstas uz mūsu pleciem. Un tagad vēlētos eh, nedaudz pieskarties situācijai Polijā, kāda tā ir uz eh, patreizējo brīdi. Pēdējā uz desmit gados Polija, kas e, vienmēr ir bijusi valsts, no kuras emigrē par valsti, uz kuru emigrē. Un e, jau gadu desmitiem poļi ir devušies e, uz citām valstīm strādāt tieši pateicoties klātbūtnē Eiropas Savienībā, un paldies visām tām valstīm, kas ir laipni uzņēmušas manus tautiešus. Pie tām eh, poļu profesionālisms un eh, kultūrālās vērtības eh, ļoti augstu ir tikušas novērtētas poļu uzturēšanās valstīs. Bet um, Polijā migrantu skaits ir visātrāk augošais visā Eiropas Savienībā. Pie mums e, ļoti daudz ierodas migranti arī no Krievijas, Baltkrievijas, Armēnijas, Gruzijas, Ukrainas. Un e, mēs e, piemērojam tā saucamo vienkāršoto procedūru, lai šiem cilvēkiem piešķirtu darba atļaujas darba atļaujas, kas parasti nav ilgākas, kā sešas mē, kas parasti tiek dotas uz sešiem mēnešiem. Un eh, migranti var pieteikt, var savā pieprasījumā nor, norādīt, ka viņi vēlas darba atļauju uz 12 mēnešiem. Bet statistika rāda, ka, piemēram, 16. gadā bija otrajā vietā, tūlīt aiz uh, apvienotās karalistas, kas piešķīra visvairāk darba atļauju Eiropas Savienībā. Un tas attiecas arī uz ilgtermiņu vīzām. E, tātad Polija no kopīgā ilgtermiņa vīzu klāsa, klāsta tagad piešķīra 17% visā Eiropā. Tātad 58% no visām īstermiņa darba atļaujām, kas tagad tika piešķirtas Eiropas Savienībā, tika piešķirtas Polijā. Galvenokārt tie bija Ukraiņi, kas eh, Polijā ir ieradušies darba un labāks dzīves meklējumos. Tātad 17% eh, no visām Eiropā izsniegtajām atļaujām tā bija Polija. Un runiet par 500 tūkstošiem togad izsniegto atļauju. Kā jau es teicu, pirmajā vietā ir Ukraiņi. Pirmajā vietā kā migrācijas kopiena ir Ukraiņi Polijā. Bet eh, to migrantu skaits, kur ierodas Polijā, lai strādātu, strauji aug. Un eh, tā saucamā vienkāršotā procedūra, kas eh, ļauj iegūt darba atļauju ļoti vienkārši uz sešiem mēnešiem, maksimāli 12 mēnešiem. Šobrīd šī vienkāršotā procedūra vienkārši pietiek ar darba devēja paziņojumu, ka šis darba devējs vēlas darbā pieņemt konkrēto migrantu. Ar to pietiek. Manis tikko jums izklāstītie statistikas dati skaidri parāda, ka Polija uzņem ļoti daudz migrantu, tiešām ļoti daudz migrantu, tā kā nevar apgalvot, ka pie mums nebrauc neviens. Vienkārši lielākā daļa migrantu, kas pie mums ierodas, ir no austrumiem. Nākamais, ko vēlētos šeit pieminēt, ir varbūt vispārīgākas dabas komentāri. Piemēram, migrācijas procesā ir jāņem vērā vesela virkni faktoru. Citu starpā arī tas, ka nelegālā migrācija var vienā brīdī pārvērsties par legālo. Kā jau šeit izskanēja, ir vairāki dažādi migrācijas un arī migrantu veidi. Un e, Bieži vien pat nav iespējams tā strikti nošķirt robežu, un bieži vien to pat nemaz nevajadzētu darīt, jo pretējā gadījumā mēs migrācijas plūsmu nevarēsim pārvaldīt. Par eh, zilo karti runājot un par tirgus vajadzībām šeit būtu jāpiemina trīs ļoti svarīgi momenti. Vispirmām kārtām - diagnosticēšana. Tātad eh, diagnosticēšana dažādās dalību valstīs būs dažāda, ņemot vērā socioekonomisko situāciju konkrētajā valstī. Pie tam dažādām valstīm ir arī dažāds, dažādas idejas par to, ko valsts vēlas uzņemt savā vidū. Tāpēc eh, varbūt būtu vērts padomāt par to, kādas attiecības ir izcelsmes valstī un uzņēmēju valstī. Jo <clears throat> var izrādīties situācija, ka migrants iegūs ļoti labu izglītību savā valstī un pēc tam brauc projām. Ja, piemēram, šis migrants iedodoties Čehijā vai Polijā tiek profesionāli izglītots un pēc tam dodas uz citu valsti, lai tur strādātu, tad kādā veidā šim valsts vai darba devēja izglītībā investētajam momentam mēs gūsim atalgojumu. Un par eh, legālo migrāciju runājot, varbūt būtu vērts padomāt vai vēlamies tikai un vienīgi par tā saucamajiem vēlamajiem migrantiem, kur strādās tādu darbu, kādu mēs vēlamies viņiem dot? Vai ir jādomā, vai ir jārunā arī par citām migrantu kategorijām? Un arī noteikti ir jārunā par to, vai visi migranti ir gatavi aktīvi darboties mūsu darba tirgū. Un visbeidzot, Visiem jau ir zināms, ka viena no galvenajām problēmām saistīts šobrīd ar Eiropas Savienības izaicinājumiem ir eh, situācija ar jaunāko paudzi. Tāpēc eh, jautājums par eh, darba tirgus noplicināšanos jo dalību valstīs it kā trūks darba roku, bet jauniešu bezdarbs ir vaiprātīgi augsts, un varbūt mums vajadzētu padomāt par jauniešiem, par Eiropas nākotni un piedāvāt viņiem adekvātas darba iespējas un adekvātu apmācību. Un varbūt jautājums, kas eh, mana teiktā iespējā rodas. Ko darīt ar to faktu, ka, piemēram, ir tādi migranti, kur ierodas Eiropā, lai strādātu. Piemēram, ja Polijā ir nepieciešams konkrē, kādas konkrētas prasmes, tad varbūt šīs prasmes atšķirs no tām, kādas ir nepieciešamas Ni Nīderlandē. Un ko darīt? Mr. Kurzepa, um, let me... Paldies! Tagad es gribētu dot vārdu tiem deputātiem, kuri vēlas piedalīties diskusijā. Lūdzu, izsakieties divas minūtes katrs un atgādināšu arī deputātiem, kuri vēlas izteikties, tad arī lūdzu aizpildiet veidlapu, ja vēlties runāt. Tad arī jums tiks piešķirts un dots vārds. Franks. Tirčeks ir no Slovenijas eh, parlamenta. Nezinu gan, kur viņš sēž, nezinu, uz kur pusi man skatīties. Eh, bija izmaiņas, tagad jūs runāsiet. Lūdzu, tad iepazīstiniet mūs ar sevi. Jā, es te izteikšos slovēņu valodā. Veika. Borī Latīno krātek pa Venderlē. Labdien visiem! Es uh, izteikšos īsi. Mēs jau iepriekš par to būtu varējuši arī runāt. Tomēr es gribētu minēt šeit savus komentārus argumentus. Slovenijā valdība ir uh, kreiso spēku valdība, es pārstāvu opozīcijas partiju runājot par Slovenijas attieksmi pret migrāciju, tad es varu jūs jums teikt sekojošu informāciju. 1997. gadā čet, mēs uzņēmām 4% bēgļu Salīdzinot ar visu Slovenijas iedzīvotāju apjā, apjomu ar imigrāciju, mums nekad nav bijušas liels problēmas. Pārsvarā mēs uzņēmām vecagadagājuma cilvēkus, sievietes, bērnus. Tie bija cilvēki, kas ieradās Slovenijā pa Balkānu ceļiem. Un 14. un 15. gadā atkal imigrāciju galvenokārt beidoja jauna gadagājuma vīrieši, nevis sievietes un bērni. Slovēnijas valdība piedalās tā saucamajā kvotas sistēmā. Un tad uh, šajā uh, kontekstā mēs uzņēmām arī migrantus no Grieķijas un Itālijas. Skaitļi nav pārāk lieli, jo Slovēnija ir maz valsts, taču iepriekšējā gadā, pagājušajā gadā, bijis palielinājums par 1300 procentiem. Tad arī mūs uzteica Eiropas Savienība un izskatās, ka lietas labi darbojas, tomēr tas tā gluži nav kādēļ. Lielākā daļa cilvēku, kas ieradās Slovenijā, vai nu viņi bija daļa no migrācijas plūsmas, vai arī tika nosūtīti Sloveniju kvotu sistēmas ietvaros, tad no nu, 80% no šiem cilvēkiem izmantoja Sloveniju kā tranzītu valsti. Viņi palika Slovenijā tikai dažas dienas. Tādējādi mēs te dzīvojam ilūzijās par to, ka uh, kvotu sistēma it kā darbojas, bet tas tā nav. Migranti pamet uh, valsti, dodas citur, šī sistēma nedarbojas. Ir jāatrod labāk risinājumi, efektīvāk risinājumi. kā daži kolēģi no Čehijas republikas, piemēram, no Ungārijas, Slovākijas, uh, jau sacīja, ka mums ir jāpalīdz tām valstīm, kur uh, izraisās konflikti un kā rezultātā notiek migrācija. Tad ir jāpalīdz šīm valstīm un ir jāuzrauga arī daudz efektīvāk mūsu robežas. Es nevaru piekrist tiem, kuri gribētu mainīt noteikumus. lai pārvērstu nelegālo imigrāciju par legālu. Ir jābūt labākiem risinājumiem, kas patiesībā šiem cilvēkiem palīdzētu. Un lai tas palīdzētu arī pašai Eiropai. Daļai jau arī minēju no šiem risinājumiem, bet nu man nav pietiekam daudz laika, lai es visu varētu detalizēt apskaidrot. Paldies! Tad jūs bijat Goranekungs, un tad kolēģim dosim vārdu vēlāk. Un tagad Zaklinkungs no Vācijas Bundestāga. Jacqueline Mastic, vielen Dank. Ähm, es ist natürlich ausdrücklich. Jacqueline Mastic, es arī vēlētos äh, sirsnīgi apsveikt äh, to, ka uh, no, nu, tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem saskaņā ar starptautiskās darba organizācijas noteikumiem. Uzskatu, ka ir jāievēro darba tiesības, taču pieredze rāda, ka Eiropas Savienībā tādiem šā vēl nav realitāte, un šķiet, ka politiķi to nemaz, nemaz nevēlas uh, izvērst kā realitāti. Tas attiecas, piemēram, uz uh, gaļas apstrādes uzņēmumiem, arī uz celtniecību un uh, citām jomām. Uh, Migranti arī izjūta ārkārtīgi lielu spiedienu atalgojuma dēļ. Lielie uzņēmumi izmanto šo lēto darbu spēku, un tas, protams, rada arī negatīvu attieksmi pret migrantiem. Lielbritānija un pieaugošais ra rasisms pret poļiem arī šeit ir slikts piemērs. Bernerkungs norādīja, ka attiecībā uz migrāciju vajadzētu uh, galvenokārt domāt par Eiropas konkurētspēju. Es domāju savādāk. Uh, Ja ir runa par zilās kartas regulējumu, un ja tiek runāts par to, ka ir jāsamazina bruto alga, vai tad tas neradīs vēl lielāku konkurenci, un jo īpaši algu dempingu? Vai tas nenovedīs arī pie lielākas izmantošanas un nabadzības, vai arī varbūt pie smadzeņu noplūdes? Šeit uh, ir runa par šīm nabadzīgajām valstīm, kurām tiek atņemti kvalificētākie darbinieki. Uzskatu mums ir eh, jābūt arī eh, jādomā arī par izcelsmes valstu atbildību, ir jāstieprina izcelsmes valstu ekonomika un ir jāatstāj šīm nabadzīgajām valstīm darbinieki, kas varētu veidot to nākotni. Mums vajadzētu palīdzēt šīm valstīm nekļūt vēl nebadzīgākām. Protams, ka nevajadzētu arī e, sadalīt e, cilvēkus vajadzīgajos un nevajadzīgajos, balstoties tikai uz e, ekonomiku un kapitālu. Domājot par ģimeņu atkal apvienošanu, Bundestāgā arī par to ļoti aktīvi debatē. Kreisajiem ļoti svarīga sastāvdaļa šeit ir integrācija. Diemžēl mm, nozīmētā koalīcija domās savādāk. Mēs, kreiso partija, iestājamies par labu integrāciju, un jo īpaši mēs vēlamies saglabāt cilvēcību un uh, tiesiskas valsts principus. Thank you very much. I now give the floor to our colleague from the EPP group. Paldies, un tagad Mērklam Bonī vārds no ETP grupas. Es izteikšos poļu valodā. Szanowni Państwo, Bardzo dziękuję. Paldies. Pateicos par to, ka organizēt šodien uh, šo konferenci. Es gribētu rēģēt uz to, ko teica kolēģis no Polijas parlamenta. Man likās viņa sacītais ļoti saprātīgs un pareizs, ja runāja par legālo migrāciju. Šī situācija nu diena ir tāda, ka Polijā mums ir ļoti daudz cilvēku no Ukrainas, kuri uh, strādā Polijā legāli. 2017. gadā bija bāžas, kad tika uh, um, atvērta vīzu sistēma Ukraiņiem, kā viņi dosies uz visu Eiropas Savienību, un pagājuši ir deviņi mēneši, un redzam, ka uh, Viņi nav pametuši Poliju, lai, piemēram, dotos uh, dzīvot uh, uz Vāciju. Es uzskatu, ka šāda saprātīga migrācijas politika ir nepieciešama. Uh, tā ir nepieciešama arī darba tirgumu. Tad nu vienīgā lieta ir tāda, ka katrā valstī papildus jau esošajām vienkāršotajām procedūrām dažas procedūras arī vēl var tikt vienkāršotas. Tas ir ļoti svarīgi, īpaši jau bērniem, kuri ir jāintegrē, lai bērni varētu arī iet skolās un nezaudētu laiku savā izglītības ciklā. Nu, kāda ir man pieredze strādājot arī ar ukrāņu imigrantiem, attiecības ar viņiem ir ļoti labas. Uh, Ukraiņu bērni labi mācās Polijā, poļu skolās. Līdz ar to es uzskatu, ka Polija ir labs praktisks piemērs par to, kā veidot jaunu migrācijas politiku. Man bija prieks arī dzirdēt no Žampas kunga, kā mēs uh, min migrācijas politiku un ka mēs to nodalam no bēgļu jautājumu, jo tie ir divi dažādi jautājumi. Manā valstī Polijā tas ir ļoti pretrunīgs jautājums, un es personīgi uzskatu, ka daudzās valstīs bēgļi kļūst par legāliem migrantiem. Viņi tiek integrēti darba tirgu, bet tas ir pilnīgi cits jautājums un apspriežams atsevišķi. Tomēr, lūk, mēs esam uh, labs piemērs tam, kā mēs esam integrējuši simtiem tūkstošu cilvēku. Viņi tagad strādā Polijā. Kolēģis arī minēja šos procesus un uh, ir jāiesaist visas puses, tā skaitā arī NVO šajā integrācijas procesā. Paldies! Un tagad Slovē, no Slovenijas Čekungs. Okay, thank you. Thank you very much. Uh... Paldies. Turpināšu sloveņu valodā. Es vēlējos izteikties nākamajā sesijā, bet nu labi izteikšos tagad. Es uh, kļuvu par politiķu pēdējo gadu laikā un arī es cieši sekoju migrācijas uh, jautājumam. Uh, Tas, par ko runājam šodien un iepriekšējās sanāksmēs, tas viss uh, um, koncentrējas uz politikas un ekonomikas aspektiem, jo tieši tāds arī šis jautājums ir - politisks un ekonomisks. Ja mēs skatām uz IKP, ko Vācija, Austrija, Zviedrija atvēl integrācijai, uh, tad mēs redzam, ka summas ir visai lielas un šis īpatsvars ir liels. Dažas valstis atvēl vairāk integrācijai nekā citas valstis. Vai mēs investēsim dažus procentus vai vairāk, lai atrisinātu jautājumu, un tas, tam ir milzīga atšķirība rezultātā, un tam nav, nekā, tam nav tikai sakars ar tiesībām strādāt, ir arī tiesības par uh, šo spēju integrēties darba tirgū. Mēs redzam, ka uh, notiek arī cilvēku kontrabanda, cilvēku darba eksploatācija lauksaimniecībā, celtniecības sektorā un ne tikai. Mēs esam konstitucionāls demokrātijas, bet nu šīs ir tās jomas, kur tiek pārkāpta konstitūcija, un tas ir šīs problēmas centrā populisti teiks, piemēram, ka Polijā, Slovānijā, Slovenijā, kur algas ir zemākas, ka tas ir imigrantu uh, vainas dēļ. Bet kā var kļūt par nelegālu migrantu? Nav tāda lieta kā nelegāla, nav tāda lieta kā nelegālas personas. Par tādu var kļūt tad, kad politika ir korumpēta un jābūt atklātiem, mēs visi esam politiķi. Mājer kungs no Vācijas. Lielas paldies priekšētātāji, godāmie kolēģi. Vispirms eh, par eh, ģimeņu atkāpienošanu. Mums, protams, ir jāsaprot, ka jo īpaši, ja runa par Vāciju, tad uh, eh, 450 tūkstoši uh, cilvēku atrodas mūsu valstī, kas ir atzīti par uh, um, bēgļiem saskaņā ar Ženēvas uh, konvenciju, un neskatoties uz to, uh, viņiem nav pieļauts nodrošināt ģimeņu atkal apvienošanu. Šodien jau tika norad, norādīts, ka uh, vajadzētu nodrošināt, uh, lai šī ierobežojuma tiktu atcēta līdz šī gada 16. martām. Mēs uh, uzskatām, ka Vācijai pašlaik ir uh, 248 tūkstoši personu, kurām ir tiesības uz aizsardzību, tātad ir runa par pilsoņiem, kas pērk no pilsoņu kara, un e, pastāv arī e, mm, iespēja nosūtīt šo cilvēkus atpakaļ uz izcelsmes valsti, tad, kad šis pilsoņu karš beigsies. Tātad, ja runa par šo uh, cilvēku loku, tad integrācija viņiem nav prioritāte. Es uzskatu, ka uh, es eh, kā CDU partijas pārstāvis eh, varu norādīt, ka mums šie ierobežojumi būtu arī eh, jāturpina pēc 16. martā. Mēs esam vienojušies ar SPD, ka mums ir jānodrošina atbalsts maksimums 12 tūkstošiem cilvēku. Uzskatu, ka šis regulējums ir humanitārs, jo tas ļauj uh, mm, izvairīties no šādiem smagiem likteņa triecieniem. Vēl pāris teikumu par legālo migrāciju. Man personīgi ir eh, radies iespējas, ka atkal tiek pieļauta kļūda. Tad tiek runāts par šo humanitāro migrāciju, kur šeit eh, vajadzības prasības vispār nekādā veidā nav iesaistītas, eh, un tas viss tiek sajauts kopā ar darba migrāciju. Pēc ASV Vācija ir otrā lielākā valsts, visā pasaulē, kur ir tātad visvairāk šādu darba migrantu. Mēs uzskatām, ka šādu legālu ceļu mm, nevajag, un Eiropas Savienībai vajadzētu uzmanīties. Nevajadzētu aizrauties ar darba migrācijas regulēšanu. Šeit Eiropas Savienība iejaucas lietās, kur tai nevajadzētu iejaukties. Galu galā Eiropas Savienībā vēl ar vienu pastāv 28 atšķirīgi darba tirgi, un prasības arī ir tieši tikpat atšķirīgas. Tieši tāpēc es gribētu aicināt jūs uz izpratni. Mums, parlamentāriešiem, un jo īpaši CDU frakcijai Bundestagā šķiet, ka nevajadzētu iejaukties dalībvalstu kompetencē, ja runa par vietējiem darba tirgiem. Uh, Vācijā pašlaik ir ļoti laba ekonomika, mums ir gandrīz e, nula bezdarbs, un mēs zinām, ka citur Eiropas Savienībā situācija ir atšķirīga. Tieši tāpēc es gribētu jūs aicināt saprast, ka Eiropas Savienības ietveros darba tirgus ir ļoti heterogēns, un tieši tāpēc mēs nevaram piemērot pilnīgi vienādus noteikumus e, šiem 28 atšķirīgajiem darba tirgiem. Paldies, Palis kungs no Grieķijas. Paldies! Vēlos runāt tikai un vienīgi par ģimenes atkal apvienošanās jautājumu, pavisam īsi. Man ir jāteic, ka Ģimenes apvienošanās jautājumu ievērošana, tiesību ievērošana rada problēmas gan šajos hotspot centros, gan arī ilgtermiņā iebraukšanas valstīs, jo eh, šeit ir runa par cilvēkiem, kuru dzīve it kā nu ir iesaldēta uz nenoteiktu laiku. Šiem cilvēkiem nav mazākās vēlmes iemācīties valodu. Uh, tās valsts valodu, kurā viņi dzīvo, viņi nevēlas integrēties un izglītoties. Viss, ko viņi grib, ir uh, atrast savus tuviniekus. Un tad arī ieteikumi uz viņu psiholoģisko stāvokli ir visai dramatiska. Ja viņiem ir sajūta, ka viņi nekad nevarēs satikt savus tuviniekus, un tas var viņus novest arī pie visai izmisīgiem soļiem piemēram, um, bada streiku. Pavisam nesen arī pieteica imigranti, kas ieradās centros un uh, uh pieprasīja satikt savus ģimenes locekļus. Šīs problēmas iemesls ir Eiropas Savienība. Tās nav uzņēmē valsts, kas ir atbildīgas. Tā ir Eiropas Savienība. Es saprotu, ko mums saka vācu kolēģi. Es saprotu, ar kādām problēmām uh, saskaras valstis, uh, kur notiek šīs ģimenes apvienošanās, bet uh, viņu skaits patiesībā ir visai maz salīdzinot ar pārējo bēgļu skaitu. Mēs varam rīkoties ātrāk, efektīvāk, ņemot vērā to, ka uh, rīcības kavēšanās un neapvienojot šīs ģimenes, uh, tas var radīt tiešām dramatisks seks. Uh, Paldies, Līdz Irekungs. Przepraszam. Myślę, że prowadzimy bardzo ważną dyskusję i dobrze, że z przedstawicielami. Paldies! Es domāju, ka debats ir ļoti svarīgs. Eh, svarīgi šeit runāt ar nacionālajiem parlamentāriešiem par šo jautājumu, par ģimenes atkal apvienošanu. Uh, eh, gribu pievērst uzmanību sekojošiem 50 gadus atpakaļ. Uh, Imigrācija uz Franciju notika no, dienvid, no um, Eiropas dienvidu valstīm. Šodien imigrācija notiek no tuviem austrumiem un Ziemeļāfrikas. Atcerēsimies arī, ka no Marokas līdz Indonēzijai ir vesels valstu klāsts, kas pilnīgi citādāk skatās uz ģimeņu konceptu un uz uh, civilu likumu. Piemēram, ir valsts, kurā ir atļauta poligāmija. Tas nozīmē arī pieņemt ļoti lielu skaitu ģimenes locekļu, kur daudz bērnu un tam līdzīgi. Robežu kontrole ir legāla un pamatota. Ja tas nebūtu likumīgi, tad uh, mums vajadzētu arī uh, sacelties pret ASV, kas ierobežo brīvu iebraukšanu arī dažiem dalību valstu pilsoņiem. Kad notika lielā Eiropas Savienības paplašināšanās, piemēram, Vācijā, Pie varas bija kreisie spēki. Un Vācija nebija no uh, tām valstīm, kas uh, būtu atvērusi mums savas darba tirgus durvis, kā to darīja, piemēram, apvienotā karaliste. Līdz ar to sociālā kohēzija ir absolūti pamatota. Ja mēs radām ilūziju cilvēkiem ārpus Eiropas, ka viņi var ierasties, tas var nodarīt kaitējumu, jo viņi var uzskatīt, ka nelegāli ierašanos var padarīt par legālu. Tad mums ir jādiagnosticē šī migrācijas plūsma, bet ir jāievēro arī vērtības un suverenitāte. Par ģimenes apvienošanos mums ir jāskata, kā mēs saprotam šo ģimeni. Pie mums ir monogāma ģimenes koncepcija. Nu, tas atšķiras no, nu, piemēram, Ziemeļāfrikas valstu realitātes. Paldies, Kalagaropalus kungs! Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριοι, κυρίες και... Lielas paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi, deputāti, dāmas un kungi eirodeputāti. Es eh, vēlētos eh, pateikties eh, priekšsēdētāju par to, ka ir uzaicināti arī pašvaldību pārstāvju šīs dienas debatēm. Šīs dienas debatas ir ļoti nozīmīgas. Mēs saprotam arī, ka pēdējo gadu gaitā Eiropas Savienība ir uzņēmusi daudz bēgļu no Āzijas un no Āfrikas. Šie cilvēki uz nenoteiktu laiku uzturēsies Eiropas Savienībā un apmetīsies uz dzīvi tās dalībvalstīs. Runājot par integrāciju, tai ir jābūt pēc iespējas ātrākai un efektīvākai, palīdzot šiem cilvēkiem integrēties uzņemšanas valstu sabiedrībā un darba tirgū. Dāmas un kungi, Mēs šeit runājam par bēgļiem un migrantiem, un pirmais posms šajā ceļā ir pēc iespējas ātrāk izskatīt patvēruma pieteikumus. Mums ir jānosaka šo personu ekonomiskais stāvoklis un jāsaprot, vai tie ir runa par bēgli vai nē. Pēc tam tā tad ir runa par integrāciju, par to, lai šie cilvēki varētu atrast darbu. Šie divi elementi ir savstarpēji saistīti, tātad te ir runa par bēgļu piekļuvi darba tirkumu. To nevar paveikt bez eh, programmām vai projektiem. Šiem cilvēkiem ir jāpalīdz atrast darbs, kas varētu atbilst viņu kompetencēm. Šo viņu prasmju izvērtēšana ir gan bēgļu interesēs, gan arī uzņemšanas valsts interesēs. Vajadzētu nodrošināt, lai bēgļi varētu pēc iespējas ātrāk pierast pie izcelsmes valsts, lai tie varētu iemācīties izcelsmes valsts valodu, tas viņiem noteikti palīdzēs atrast darbu. Tas ir pirmais un visefektīvākais solis, lai uzlabotu viņu situāciju. Tas attiecas uz visiem bēgļiem. Tikmēr, kamēr bēgļi ir atkarīgi no palīdzības, viņi nespēja integrēties vietējā sabiedrībā, viņi nevar atrast darbu un viņi ir uh, atkarīgi no finansiālās palīdzības. Ļoti nozīmīgi ir arī nodrošināt, lai bērni varētu mācīties. Tas attiecas arī uz veselības aprūpi, un proti pilnīgi visiem bēgļiem ir jānodrošina labas veselībai atbilstošas dzīves vietas. Mēs pretējā gadījumā nevarēsim nodrošināt bēgļu pilnvērtīgu integrāciju. Ir jāņem vērā arī dalībvalstu īpatnības. Uz to jau tika norādīts. Pastāv ļoti liels atšķirības starp dalībvalstīm gan uh, reliģiju, gan kultūras, gan valodu ziņā. Tieši tāpēc vajadzētu, lai migrantu integrācija notiktu atkarībā no šo valstu īpatnībām. Pašvaldību un reģionu iestādēm šeit ir vislielākā loma, jo tieši šīs iestādes ir tās, kas uzņem bēgļus un kurām ir jānodrošina piekļuve veselības aprūpei, kurām ir jādomā arī par bēgļu integrāciju sabiedrībā. Tieši pašvaldības ir tās, kas būs pilnīgā, pilnībā atbildīgas par profesionālo un ekonomisko integrāciju. Neviens imigrācijas politika, neviena imigrācijas politika nebūs rezultatīva, ja netiks ņemtas vērā vajadzības uz vietas. Tieši mērijas un reģioni būs tie, kas būs atbildīgi par sociālo integrāciju. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu piešķirt vajadzīgos līdzekļus pašvaldībām un reģioniem lai tās um, veiktu darbu, kas tām ir jādara. Tāpat arī es vēlētos norādīt, ka ir jāiesaist arī um, nevalstiskās organizācijas. Vajadzētu nodrošināt, lai tas viss būtu saistīts arī ar atbildīgumu par uh, finansējumu. Ir jāsaprot, pie kā šī nauda ir nonākusi, kādam mēķim tā ir vajadzīga. Mēriem ir jānodrošina vairāk finansējuma tā, lai uh, patvērumu procedūru varētu pabeigt divu mēnešu laikā. Hotspoti veids ļoti nozīmīgas funkcijas. Mans kolēģis no Egejas mērijas runāja šeit par um, Lesbas salu, kur var uzņemt tikai 3000 uh, cilvēku, un pašlaik šie skaitļi ir pārsnieguši pilnīgi jebkādas robežas. Eiropas Savienībai vajadzētu saprast, ka populisms neuzvarēs. Tie nav populisti, kas uzvarēs vēlēšanās, balstoties uz bailēm no bēgļiem un runājot par robežu slēgšanu. Lās pēdējais tagad eh, Džīna Lamberta, pēc tam izteiksies Kristīna Veržijā, un tad atkal varēs eh, runāt eh, pāneļa mm, runātāji. Lūdzu, Džīna. Paldies, priekšādātāji. Domāju, ka šīs diskusijas bija patiešām interesantas. Es piedalos eh, šajā pasākumā kā nodarbinātības komitejas un arī pilsoņu tiesību komitejas eh, locekle. Uzskatu, ka darba migrāciju mēs skatām mazliet eh, no citiem aspektiem. Mēs saprotam, ka Eiropas Savienība un arī daudzas dalībvalstis uzskata, ka cilvēku uz kādu laiku tiek laipni aicināti pie mums, un pēc tam viņi var doties atpakaļ. Darba devēji vēlas ko citu, viņi vēlas cilvēkus, kas ierodas un arī paliek, un pēc tam apgūtās prasmes arī liek lietā. Mēs saprotam, ka mēs varam izmantot tikai daļu no globālās migrācijas, mēs neliekam uzsveru uz pilnīgi visu. Uh, Tieši tāpēc pats svarīgākais mums būtu, kā piesaistīt un paturēt talantu Eiropas Savienībā. Dzirdējām jau atsaucas uz zilo karti, un viens no jautājumiem saistās ar ģimeņu atkal apvienošanu. Cilvēki mm, vēlas ierasties pie mums, un šie te dzīves biedri, kas eh, vēl kas viņiem nopakaļus, arī vēlas strādāt, viņi negrib sēdēt mājās un adīt zeķes. Bet eh, lai cik atšķirīgas būtu šīs valstis, mums ir jāsaprot, ka ģimeņa definīcijas var atšķirties. Mēs zinām, ko eh, cilvēki eh, prasa, bet ir jautājums, ko mēs varam piedāvāt. Ja mēs vēlamies būt pievilcīgi, Igaunijas prezidentūra nesen uh, konferencē norādīja, ka nepietiek uzaicināt viesus uz mājām, šo māju vajag arī izkurināt. Mums ir vajadzīgi talantīgi, kvalificēti cilvēki, bet vai viņi tiešām grib pie mums braukt, vai mūsu māja ir izkurināta? Paldies, eh, tagad uh, Marija Kristīne. Paldies, eh, priekšādātāji. Es eh, darbojos gan Lībe komitejā, gan arī eh, ārlietu komitejā, gan arī cilvēktiesību apakškomitejā, un es gatavoju ziņojumus par migrāciju un cilvēktiesībām. Mani vienmēr par šiem jautājumiem runājot, eh, interesē um, vēsturiskais un geogrāfiskais konteksts. Un man, man šķiet, ka mēs runājam par kaut ko pilnīgi citu, kaut arī mēs visi it kā runājam par migrantiem. Tad, kad mēs skatāmies uz šiem um, bruto skaitļiem, tad šķiet, ka migrācija lielākoties notiek uh, Eiropas Savienības iekšienē, un tas uh, ir Eiropas Savienībai ļoti izdevīgi. Tas, kas tiek uh, runāts par Schengenu, mm, tiek teikts, ka šo brīvo apriti varētu tagad apturēt, un pirmais, ko es vēlējos teikt, ir tas, ka runājot par migrantiem, mēs izsakāmies tā, it kā nav legālas migrācijas uz Eiropas Savienību. Te ir runa par dalību valstīm, kas nodrošina, kas izsniedz 3 miljonus uzturēšanās atļauju katru gadu. Es īsti nezinu, kur ir šis precīzais skaitlis, nevar vairs to atrast. Tad, tad iepriekšējā gadā tie bija 2016. gadā tie bija uh, 3 miljoni 4, 4 atļaujas. Es redzu, ka šie skaitļi ir pieauguši kopš 2012. gada. 2012. gads bija ar ļoti zemiem skaitļiem šajā jomā. Tāpat arī mums vajadzētu saprast, kāpēc šī attieksme pret uzturēšanās atļaujām ir tik atšķirīga. Galu galā te ir runa par legālu migrācijas ceļu. Uh, Pirmkārtām tā ir Lielbritānija. Katru uh, gadu Lielbritānija izsniedz 800 tūkstošus uzturēšanās atļauju. Tātad te ir runa par galvenokārt indiešiem, ķīniešiem un amerikāņiem. Es ļoti priecājos par to, ko teica Bonīkungs. Otrā valsts, kas izsniedz šīs uzturēšanās atļaujas Eiropas Savienībā, ir Polija. Uh, tā izsniedz uh, gandrīz vairāk par 580 tūkstošiem uzturēšanās atļauju, un galvenokārt šīs atļaujas ir darba atļaujas, kas ļauj Ukraiņiem strādāt Eiropas Savienībā. Tad pastāv šī ekonomiskā migrācija uz Eiropas Savienību. Manī pārsteidz tas, ka dalībvalstu politikā ir tik ļoti liels atšķirības attieksmē pret trešo valstu valsts piedarīgajiem. Nu, protams, ka to var saprast, ja mēs uh, ieskatāmies vēsturē, tad nu, francūši iespējams izturas iecietīgāk pret eh, vecajām kolonijām. Tas pats attiecas arī uz eh, Lielbritāniju, jo tā ir uh, īpaša attieksme pret Commonwealth valstīm. Un tāpat arī, ja runa par Poliju, Polija varbūt uh, draudzīgāk skatās uz Ukrainu. Protams, ka mēs nevaram šeit padarīt visus noteikumus par pilnīgi vienādiem, bet mums vajadzētu rīkoties korekti, mums vajadzētu uh, um, pasniegt pareizo statistiku. Uzskatu, ka ir absurdi šeit nošķirt bēgļus no ekonomiskajiem migrantiem. Um, ir šādi ekonomiskie migranti, bet ir uh, tādas valstis, kurām nav nekādu legālu ceļu ierasties Eiropas Savienībā. Citām valstīm savukārt uh, šādas iespējas ir. Ja mēs paskatāmies uz valstīm, ar kurām ir atvieglotais vīzu režīms, es īsti nezinu, vai mēs atradīsim šīs, eh, šīs iespējas eh, tik eh, ātri. Lielas paldies! Un tagad Vojta kungs pavisam īsi, un tad došu vārdu paneļrunātājiem. Vojta kungs, jums vārds, jūs taču pieteicāties, vai ne? Jā, paldies priekšādātāji. Es redzu, ka pastāv ļoti lielas atšķirības starp valstīm Eiropā. Dažām valstīm nav nekādas atšķirības starp integrāciju un bēgļiem. Šodien mēs skaidri redzējām, ka daži vēlas, lai bēgļi pēc iespējas ātrāk iemācītos valodu un kļūtu ekonomiski neatkarīgi. Tāpat arī Maierkungs ļoti skaidri norādīja, ka saskaņā ar Ženēvas konvenciju, ja bēgšanas iemesls vairs nepastāv, tad um, bēgļi ir jānosūta atpakaļ uz izcelsmes valsti. Uzreiz jāuzdod jautājums, kāpēc tad šī integrācija ir vajadzīga. Tieši tāpēc arī notiek šī nošķiršana starp integrāciju un bēgļiem. Uzskatu, ka Eiropas Savienībā mēs nerunājam par brīvprātīgiem un piespiedu bēgļiem. Mēs nevaram integrēt kādu, kas to nemaz nevēlas. Mums ir arī jādomā par reliģisko piedarību, izcēlesmi, kultūru. Uzskatu, ka Polija ir uz pareizā ceļa, jo galu galā Ukraiņi ir kristīga valsts un pieder arī tai pašai kultūrai. Uzskatu, ka mēs eh, pašlaik mēģinam izstrēpt to putru, ko ievārīja lielās eh, koloniāla varas eh, iepriekšējos gadsimtos, bet nu tas ir cits stāsts. Es paldies, tagad kurtējas kundze atbildēs. Yeah, thank you very much. Paldies. Ļoti interesantas diskusijas, ļoti daudz interesantu jautājumu. Es varbūt atbildēšu uz vairākiem komentāriem, uz visiem, diemžēl, e, laiks neatļauj. Tā tad. E, šeit jau parādījās šis kadrās nošķīrums starp bēgļiem un migrantiem. Uh, Startautiskajās tiesībās eh, tas ir atrunāts, kādas ir dalību valsts saistības attiecībā pret vienu vai pret otru grupu. Runājot par bēgļiem, tie ir cilvēki, kuri dodas prom no valsts, kuru plosa konflikti, karš vai cita veida riski. Un eh, to jau teica pēdējais eh, runātājs šādu definīciju atrunā Ženēvas konvencija, un tur pieņēmus arī augstais pārstāvis eh, migrācijas jautājumos. Par migrantiem runājot. Tāpēc eh, tieši apvienotās nācijas arī ir eh, strikti nošķīrušas, un jūs jau dzirdējāt šorīt sesijās, ka ir sava veida divi tādi vektori. Viens ir ar migrantiem, un viens ir saistīts ar bēgļiem. Un tas ir tieši tāpēc, ka uh, Situācijas ir ļoti dažādas viena un no otrai emigrantu grupai, un, eh, kā jau es teicu, migrācijai mums, eh, mūsuprāt, ir jābūt saistītai ar darba tirgus vajadzībām. Un eh, vai harmonizēt vai nevajag harmonizēt Eiropas Savienības līmenī darba tirgu ir cits jautājums bet jebkurā gadījumā migrā, migrācija vienmēr būs saistīta arī ar darba tirgus viļņošanos. Es domāju, ka, ja mēs paraugamies uz pēdējo gadu attīstību un raugāmies arī nākotnē, tad šis nošķīrums - migranti un bēgļi. Iespējams, ka būs gadījumi, kad šās, nu, šo nošķīrumu veikt nav nemaz tik viegli. Uh, Tāpēc apvienoto nāciju ģenerāls sekretārs savā pēdējā ziņojumā arī par to runā. Bet arvien biežāk sastopamies ar situāciju, kad eh, cilvēkiem ir jādodas prom no savas valsts, ne tikai tāpēc, ka to plosa konflikti un kari, bet arī ikdienišķākas situācijas. Un eh, viena no šādām situācijām, vismaz apvienoto nāciju organizācijā, arvien vairāk tiek runāts par tā saucamajiem klimata bēgļiem cilvēki, kas nāk no Zemsahāras Āfrikas, tātad, kuri dzīvo kā nomadi, kā lauksaimnieki, un eh, šobrīd Zemsahāras Āfrika lielā mērā ir pakļauta sausumam jau daudziem gadiem, un daudzus gadus tātad juridiski tas tad ir skaidrs, ka kāda ir šie jaunā veida migranti. Šie cilvēki vienkārši, lai izdzīvotu, lai neietu bojā, ir spiesti atstāt savas gadsimtiem koptās zemes. Un eh, mūsu vācu kolēģis jau teica, ka, protams, ir jāstrādā ar migrācijas, eh, migrantu izcelsmes valsti un jāstrādā ar migrācijas iemesliem. Ļoti daudz pro, dodas prom no savā, savām valstīm, tāpēc, ka viņi vēlas dzīvot labāk. Un, eh, protams, šos migrācijas iemeslus eh, mums ir iespējams risināt viņu izcelsmes valstī. Es eh, tiešām nevaru iziet cauri visiem projektiem, kurus mēs īstenojam Āfrikā un Arābu valstīs. Mēs mēģinam radīt atbilstīgus dzīves un darba apstākļus. Šeit tika pieminētas madzeņa aizplūšana. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo, protams, ja valsts ir jaunatīstības līmenī un visi gudrie prāti un e, apmācīgi ieguvušie brauc, brauc projām, tad, piemēram, ir vesela virkne Āfrikas valstu, kurās vairs nav nevienas medmās un neviena ārsta, jo visi viņi ir devušies uz Eiropu. Un, eh, protams, eh, es te nevaru tagad eh, izklāstīt, ko darīt, lai ieguvēji būtu visi, lai iegūtu kā Eiropas valstā arī attīstības valstis, bet um, katrā ziņā tas tiešām ir ļoti izšķirīgs jautājums attīstības valstīm, lai nenotiek smadzeņu noplūde. bija tāda, kura pieminēja cilvēktirzniecību, jo Eiropā tā ir realitāte. Mēs bieži vien uzskatām, ka e, piespiedu darbs un cilvēktirzniecība Eiropā nav izplatīts. Tie ir meli. Mēs e, ILO ļoti bieži dzirdam šādus stāstus, un tās ir tieši Eiropas Savienības dalību valsts, kuras runā par piespiedu darbu un cilvēku tirzniecību. Darba spēka eksploatācija Eiropā eksistē, un e, tieši migranti ir visvairāk pakļauti piespiedu darba riskam. Tātad, jā, manai organizācijai ir skaidrs, ka ir nepieciešami vienādi spējas noteikumi, un tie nevienmēr tiek piemēroti. Un, e, protams, ir jāstiprina tās darba tirgus institūcijas, kuras strādā darba tirgū. Tas attiec kā uz arotbiedrībām, tā arī uz darba inspekcijām, arī uz darba devēju organizāciju, darba stiprināšanu. Tikai tā mēs varēsim izvairīties eh, no šīs problēmas eskalācijas. Un varbūt pēdējais, ko vēlētos piebilst, tā bija Džīnas piebilda vai Mums ir kaut kas, eh, ko piedāvāt talantīgiem censoņiem, kur vēlas ierasties Eiropā. Es domāju, ka jautājums ir jārisina tā plašāk. Vai cilvēks ir talantīgs vai nē, vai viņam ir augsta kvalifikācija vai netik labas prasmes, ja tie cilvēki vēlas ko dot Eiropas Savienības konkurētspējas palielināšanai un ekonomikai, tad ir vērts investēt šajos cilvēkos, bet tam es nedo, nedomāju tik daudz investēt kā naudu. Tās ir investīcijas šajā cilvēkā, lai šie cilvēki varētu dzīvot mūsu sabiedrībā, strādāt un kaut ko dot sabiedrībai. Tātad tas ir varbūt, ir jau skaidrs, ka Nav jau tā, ka mēs paņemam cilvēkus un izmantojam viņus eh, kā skrūvītas mūsu ekonomiskajā mašinērijā. Nē, viņi ir cilvēki un mums viņos ir jāinvestē kā sabiedrības locekļos. Nākamais runātājs, jā. Tagad par ģimenes atkal apvienošanu saka Kudelstone kungs. Tā tad eh, ļoti bieži ir nepatīkami runāt par šo eh, ģimeņu aspektu migrantu un bēgļu kontekstā. Es ļoti daudz dzirdēju statistikas datus, un pārāk bieži mēs skatāmies uz statistikas datiem tikai kā uz skaitļiem, bet ir jāskatās uz to, ka ģimenes atkal apvienošana, mūsuprāt, ir vislabākais kanāls, kā nodrošināt likumīgu migrāciju. Ir ļoti daudz valsts, kuras ir radījušas jaunas schēmas, jaunas apmācības sistēmas un uh, ģimeņa atkal apvienošana ir rīks, kas ļauj laulātajam draugam vai draudzenei un bērniem pievienoties savam ģimenes loceklim, kas ir veids šo dzīvībai bīstamo ceļojumu uz Eiropu. Un tādējādi viņiem piedāvājot drošu vietu un bērniem skolas vietu, tas um, arī vietējām varas iestādēm ir izaicinājums pēc iespējas ātrāk izskatīt eh, patvērumu meklētāju eh, pieprasījumu. Tātad eh, cilvēki, kuri ir juridiski tiesīgi dzīvot Eiropā un ir iesnieguši atkal apvienošanās prasību, tie, kur ir apvienojušies ar savu ģimeni, visbiežāk ilgi paliek Eiropā, un tieši bēgļi ar savām ģimenēm pēc statistikas datiem uzlabo sabiedrības attieksmi pret migrantiem kā tādiem. <clears throat> Tādējādi mm, nav taisnība tiem, kuri apgalvo, ka ģimene ir šķērslis integrācijai. Es domāju, ka ir tikai un vienīgi godīgi prasīt, lai mēs raudzītos patiesībai acīs, kāda patiesībā ir integrācijas process un kāda patiesībā šobrīd ir pasaule. Tātad runājot par konfliktiem. E, konflikti bieži vien ilgst pat 50 gadus, un, piemēram, Vācijā e, lielākie, e, tātad tie, kuriem bēgļu status netiek piešķirts, viņi pārsūdz šo lēmumu un gala beigās tiesa viņiem to piešķir, un zaudētāji ir visi, jo process ir garš un garš sāpīgs un dārgs Vācijas sabiedrībai. Es e, domāju, ka m, ir jāizskata gadījums no gadījuma, ir jābūt specifiskiem noteikumiem, un ja jūs vēlaties e, dzirdēt, kā ģimenes atkal apvienošanās darbojās, tad runājiet ar tām organizācijām jūsu valstīs, kuras e, noteikti zina daudz vairāk strādājot ar migrantiem viņu ikdienā nekā tikai statistikas dati spēj sniegt. Ja vēlaties eh, ko vairāk uzzināt par integrācijas politiku uzlabošanu pieaugušajiem, kur ierodas valstī kā laulātie, tad ir vesela virkne dažādu fórumu, kur var meklēt informāciju. Tas pats attiec arī uz eh, cilvēku skološanu un integrāciju. Un noslēgumā es nedomāju, ka mums ir jārunā par juridiskām izmaiņām Eiropā. Nē, mums nav nepieciešama papildus likumi. Labāk būtu jāīsteno jau esošie. Un e, Eiropas Savienības likumi tiek īstenot dalību valstu un vietēju pašvaldību līmenī, un tā tas ir. Paldies, priekšsēdētāji, paldies jums abiem, paldies visiem kolēģiem, kuri izteicās šajās debatēs. Es e, vēlētos varbūt piebilst, ka šeit neizskanēja, proti um, komisija ir pasludinājusi, ka viņa pārbaudīs, kā darbojas šie likumi. Un šobrīd, kā jau teicu, komisija vēlas pārbaudīt, kā tad reāli tiek īstenot likumi, kas pieņemti pat pirms eh, gadu desmitiem. Un tad, kad komisija būs eh, izvērtējusi šo īstenošanu, tad eh, tā sagatavos jaunus priekšnekumus. Tātad pēc šiem legālajiem ceļiem, izvērtējot, kā dažādu valstu pilsoņi ierodas Eiropā, tad um, Tagad runāsim par to, kā ieradušies tiek integrēta Eiropā. Un tagad došu vārdu Džīnai Lambertsai, kas ir Empul komitejas referente par zilās kartas direktīvu bet jūs esat jau iepriekš strādājusi Liba komitejā ar patvērumu failiem, jūs jau ilgi strādājat kā Eiroparlamentāriete un pilnīgi noteikti nākamajā plenārsēdē mēs atkal jūs, vai atvainojos, saka runātāji, paneļ diskusijās tagad tā tad jūs tās vadīsiet. Uh, okay, ladies and gentlemen. Labi, dāmas un kungi. Sāksim. Tad jo vēlāk sāksim, nu tad vēlāk beigsim, bet to mēs negribam, jo cilvēkiem ir jāpaspēj uz transportu. Roberta Mecola jau iepazīstināja ar mani. Man sauc Džīna Lamberta. Es strādāju Eiropas parlamentā jau vairākus gadus. Kā es sacīju, jau arī uzstājoties, es arī piedalos un strādāju notarbinātības komitejā, arī pilsoniskās brīvības komitejā. Šī sesija, manuprāt, būs tiešām interesanta runāsim par dažādiem jautājumiem, parunā par integrāciju, par iespējām un izaicinājumiem. Galvenokārt tad koncentrēsimies uz trešo valstu, valsts piedarīgu integrāciju. Visi tie cilvēki, kas legāli uzturas Eiropas Savienībā, neatkarīgi no viņa statusa, vai viņi būtu bēgļi, vai viņi šeit ir ieradušies ekonomiski apsvērumu dēļ. Uzskat, ka šīs jautājums ir īpaši interesants uh, debatēs ar nacionālojiem parlamentāriešiem, jo šeit ir runa par dalītām kompetencēm dažādos pārvaldības līmeņos. Eiropas Savienībai kompetence atbalsta atbalstīt dalībvalstu rīcību migrantu integrācijā, īpaši jau to visu īstenojot reģionālā vietējā līmenī. Tas ir um, organizēts sekojoši. Vispirms uzklausīsim par jaunāko integrācijas praksē OECD un uh, Pamatīsība aģentūra iepazīstinās ar saviem pētījumiem. Tad uzklausīsim Lībika kungu un tad Pavlu kungu. Pēc tam mēs arī dzirdēsim piemēru no Kimila kunga, kurš ir vācu un darba devējs, pats arī ir no emigrācijas, un viņš sniegs konkrētus piemērus. Uh, Tad arī uzklausīsim Nacionālā parlamenta pārstāvi Suzānu Amadoru no Portugāles parlamenta. Un tad pēc tam būs Dimitrijos Kālegoropulus uh, um, reģionu komitejas perspektīva. Un pēc tam būs iespēja debatēt. Tad, nu, pirms sākam, vēlos atgādināt, ka debatēs mēs izmantojam uh, tādu formulu, kā būs tātad divi Nacionālo parlamentu deputāti, izteiksies tad viens Eiropas parlamenta deputāts un izteiksies visi, kas ir pieteikušies. Katram divas minūtes. Uzrunai Nacionālai parlamentārieši, kur vēlas izteikties, tiek aicināti aizpildīt veidlapu. Dzeltenā, nē, laikam citā krāsā, tad aizpildīt šo veidlapu, tad nododiet sekretariātam zilā krāsā šī veidlapa labi, tad arī ņemsim vērā uh, šīs veidlapas, izveidosim runātāju sarakstu un tad arī deputāti var laipni pieteikties no savas vietas. Tad arī aicinu visiem pieturēties pie atvēlētā runas laika, lai var izteikties visi uh, gribētāji. Tātad vismaz eh, divas minūtes parlamentā tas ir pat diezgan daudz. Bieži vien mums ir atvēlēta tikai viena minūte. Ja vienā esat priekšstādātājs, tad gan varat gari runāt tā, kā to tagad daru es. Tagad vērts Tomasam Lībikam no ECD, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī Libe komitejas sekretariātam par to, ka uzaicinājāt mūs un ļaujiet mums iepazīstināt ar savu darbu. Es galvenokārt runāšu pāri integrācijas darba tirgus aspektu, jo integrācija darba tirgu mēs zinām, ka tā ir vienīgā svarīgā lieta, kas ir tiešām jāizdara pareizi, lai varētu mm, migrantu integrēt sabiedrībā. Un tad arī tas ir tas, ko mēs visi vēlamies Integrācija nozīmē galvenokārt integrēties darba tirgū, strādāt. Tālāk esam veikuši pētījumus, apkopojuši datus visās ES dalību valstīs. E, tad arī veicām šo pētījumu kopā ar DigiEmployment pirms migrācijas krīzes, un te jūs redzat divas lietas. Integrācija, kā jūs redzat, aizņem laiku. Un otrkārt, jūs redzat arī, ka lielā mērā tā ir um, atkarīga no kategorijas, kurā, kurai piederat. Un jau runājām iepriekš, uh, iepriekš runājām, cik svarīgi ir nodalīt imigrantus un bēgļus. Bēgļu situācija ir pilnīgi citādāka. Jūs redzat, ka nodarbinātības ātrums ir lēns sākotnēji, bet, bet tas progresē ar laiku. Tomēr ir nepieciešami 15 gadi. Uh, lai viņi sasniegtu tādu patu nodarbinātības līmeni kā vietējiem. Ģimenes migranti. Viņiem ir labāka situācija, jo viņi pārsvarā ir sievietes. Tālāk kāda situācija dažādās valstīs un arī par uh, zemāku izglītības līmeni. Tad, tad viss, kas ir negatīvs, tad, tad tas ir uh, Eh, sliktāk rezultāti plus labāk rezultāti. Un tad redzam, ka eh, zem izglītības imigrantiem ir tikpat laba situācija kā zemes izglītības vietējiem iedzīvotājiem darba tirgū. Un tad valsts, kur ir īpaši slikta situācija, tās, tas nav tādēļ, ka viņiem būtu slikta integrācijas politika, bet tādēļ, ka viņi ir iekļ, uzņēmuši vairāk kategorijas, kuriem ir lielākas grūtības. Tie, bija, tie ir dati pirms migrācijas krīzes, un kopā ar komisijas kolēģiem mēs atjaunojam šos datus, kompilējam arī visu imigrantu situāciju visās ES dalību valstīs, sagatavojam tagad 2018. gada pētījumu, ar kuru labprāt dalīsimies, ka tas tiks publicēts. Nu, lūk. Tātad. Uh, Ir valstis, kur ir zemi izglītības darba migrācija, kā tas ir bijis Dienvidē Eiropas uh, valstīs. Tas notika tad pirms ekonomiskās un migrācijas krīzes. Tas bija novērojams, un joprojām tas tā ir Amerikas Savienotajās valstīs. Un patiesībā migrantiem tur ir labāk nekā zemes kvalifikācijas vietējiem. Uh, Uh, iedzīvotājiem, bet runājot par augstu kvalifikācijas migrantiem, tur grūtības ir visur, gan uh, Kanādā, Jaunzēlandē, Austrālijā, kas ir uh, vienmēr tiek uzskatīti par labiem piemēriem, arī tur augstu kvalificētas migranti, arī darba tirgu nevar pietiekami strādāt savā kvalifikācijā. Nu, lūk, uh, vairāk šis, uh, šis lūz-lūz uh, ir izplatītāks nekā šis win-win situācijas. Migrantu kompetences netiek adekvāti izmantotas. Un tas ir vairāk novērojams nekā šī win-win situācija. Jautājums, kā varam integrēt migrantus no prāsuma perspektīvas, un tas ir ļoti svarīgi, tieši šī perspektīva. Ko tas nozīmē? Jūs sākat ar to, ka identificējat, kas cil, kādas cilvēkiem ir kompetences, prasmes, tālāk. Jūs redzat, ka dažiem vajag piemācīties, bieži vien tās ir valodas, kas ir jāapgūst, vai arī vēl kādas citas lietas, ar kuņam jāpapildina savas zināšanas. Un tad ir trešā daļa ir prasme aktivizēšana proti pārliecināties, ka viņi tiek adekvāti izmantoti darba tirgu, veidojot, piemēram, tīklus, kur uh, migrantiem arī tiek nodot zināšanas par to, kā vispār darbojas darba tīragus. Un arī, protams, lai diskriminācijas jautājums tiktu risināts. OECD esam kopā ar Vācijas darba ministriju un uh, Rūpniecības tirzniecības kameru Vācijā esam. Um, aptājas 2000 vācu darba devējus, lai viņi dalītos ar savu pieredzi par to, kā viņi ir, kāda ir viņu pieredze ar bēgļiem. Un te mēs redzam zināmas grūtības, ar ko saskaras darba devēji. Pirmā ir valoda nezināšana, dažādi darba paradumi, tad nepietiekams profesionālās prasmes Un viens no četriem arī uzturēšanās laiks arī jo, tika minēts kā viena no problēmām. Un tad interesantākais, ko secinājām, 85% darba devēja teica, ka viņiem nemaz nav ar migrantiem tik daudz grūtību. Vairāk 80% bija ļoti apmierināti ar bēgļiem, jo viņi teica, ka viņi ļoti motivēts darba spēks. Tālāk, runājot par to, kas uh, būtu jādara. Valoda apmācība ir viena no prioritātēm. Katra valsts jau migrantiem nodrošina valoda apmācību, bet, nu, arī, kas varbūt trūkst, ir piemērot tieši šīs valodas zināšanas darba tirgus vajadzībām. Arī juridiskā skaidrība ir ļoti svarīga. Un par prasmēm runājot, arī tas ir jānodrošina, lai arī varētu kontaktēties ar attiecīgiem cilvēkiem, kad gadījumā rodas kādas grūtības problēmas. Tālāk ir vesels saraksts ar uh, bēgļu integrācijas paraugu prakses sarakstu. Arī jau kolēģis to minēja iepriekš pār ģimeņu migrantu integrāciju. Tur arī ir labas prakses Te es varbūt pie dažām pakavēšos detalizētāk. Sākot ar jau tādu ļoti laicīgu prasmu identifikāciju, kad jūs zinat, ka visdrīzāk šis cilvēks paliks, tad ir jāsāk integrācijas process. Zinām, ka labākā lieta, lai ilgtermiņā viņš gūtu panākumus, ir ātri cilvēkam rast darba vietu un ja mācīties pat ja vēl nav galā lēmums pieņems, bet kad ir jau liela drošība, kā lēmums būs pozitīvs. Tālāk būs vēl arī jautājums par um, dažādām, dažādiem prasmju līmeņiem. Nu, integrācijā nav viens recepts, tas ir skaidrs. Un arī te eh, ļoti svarīgi to ir apzināties. Eiropā. Uh, migrantu vidū, piemēram, ir tādi, kas nekad nav gājuši skolā no Afganistānas, piemēram, Āfrikas valstīm, e, izglītības līmenis ir ļoti zems. Viņus var izmantot kā darba rūks resursus, bet viņi gandrīz vispār nav izglītoti. Taču īrākiešu, sīriešu vidū ir diezgan daudz augsti kvalificēti uh, Eh, cilvēki. Ir specifiski šīs bēgļu grupas, un jūs nevarat piemērot vienu politiku visiem cilvēkam, kas nav, ir pabeidzis universitāti, un cilvēkam, kas nekad nav mūžā dzīvē, nekad nav mūžā redzējis skolu. Gājis tajā. Tad viens no fascinējošākām tendencēm ir Vācija, Austrijā, Zviedrijā kas uh, īpaši daudz uzņem bēgļus, bija tieši pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, kas tur plauka. Un uz to noteikti daudzas valsts var balstīties un iedvesmoties. Un mēs izvērtējām Zviedrijas politiku un uh, integrācijas politikās tā bija valsts, kas visu darīja, bet ņemot vērā, cik daudz cilvēku ieradās, tad valsts visu nevarēja paveikt, ir, bija jāiesaist arī pilsoniskā sabiedrība, un tas atšķir ES valsts, piemēram, no Kanādas, Austrijas, ASV, kur pilsoniskās sabiedrības bijušas visai aktīvas šeit, integrējot bēgļus. Un visbeidzot, jābūt arī godīgiem ar sevi. Mums ir jāatzīst, ka īpaši zemes kvalifikācijas migrantiem integrācijas ceļš ir ļoti garš. Par to ir jārunā atklāti un jāsagatavojas tam un nevajadzētu radīt nereāls gaidas, drīzāk bagātināt viņus ar jaunām prasmēm, apmācīt viņus ar Digi Employment veicām arī citus vēl pētījumus. Uh, mēs redzam, ka tas, kā tiek integrēti vecāki, tas tieši ietekmē bērnu integrāciju. Jūs investējat vecākos, tad jūs investējat arī bērniem, bērnos. Ar to gribu arī noslēgt, ka in uz integrāciju ir vairāk jāraugās kā uz investīciju. Kāds te jautāja, uh, ko nozīmē raudzīties uz integrāciju kā uz investēšanu cilvēkos. Vispirms ir jākoncentrējas uz. Uh, laicīgo, saulaicīgo intervenci. To nedara valsts, piemēram, koncentrēties uz bērnu apmācību, bet uh, skolās bēr, imigrantu bērni netiek piemēroti pārstāvēti. jūs integrējat uh, zēmas kvalifikācijas migrantu sievieti, varbūt tas uh, ekonomiski uzreiz neatmaksāsies, bet atmaksāsies tas, ka jūs investējat viņas arī bērnos šādi. Nav uh, ātru un perfektu risinājumu Tad arī uh, mums šeit ir arī publicēti materiāli, varat nosūtīt man ēpastu un uh, noteikti varam apmainīties ar informāciju. Jūs varat brīvi iepazīties ar mūsu darbu un ar lielāko prieku jums nosūtīsim visu mūsu pētījumus. Paldies! Uh, Lielas paldies, Lībija kungs! Lielas paldies arī par šo pēdējo piedāvājumu. Tie ir ļoti noderīgi materiāli, ar kuriem cilvēki varbūt vēl nav iepazinušies. Tagad pāriesim pie Miltos mm, Pablos. Uh, Eh, kundzes, kas mums eh, pastāstīs mazliet vairāk par to, ko dara pamatiesība aģentūra eh, šajos, šajā jomā, kungs. Lielas paldies, lielas paldies, ka uzaicinājāt pamatiesību aģentūras šo tik svarīgo sanāksmi. Mūsu darbs norāda, ka patiešām ir pienācis laiks pievērsties integrācijai, tāpēc, ka mums ir jāveido un jāīsteno politika, kas ļautu mums respektēt pamatiesības un uh, ļautu ievērot 2004. Eh, gadā pieņemtos principus. Šai politikai ir jābūt pragmatiskai, izmērāmai, tāpat arī tai ir jārada reāli rezultāti, nodrošinot labāku nākotni migrantiem un viņu pēciciem, un tam visam ir pamatojums pētījumos. Ir jānodrošina integrācija Eiropas Savienības sabiedrībā, kas ļaut izvairīties no apdraudēm cilvēktiesībām, ļaut izvairīties no neiecietības, marginalizācijas un radikalizācijas. Tagad šeit ir pavisam īsi un konkrēti priekšlikumi rīcībai dalībvalstīs. Pirmkārtām nodarbinātība. Jau ir ļoti daudz dažādu ideju, eh, prakses un rīcības plānu, kas ļauj mums integrēt migrantus. Tomas, mans labais draugs, tikko arī pastāstīja par vairākiem šādiem nozīmīgiem pasākumiem, un šī politika ir ļoti noderīga. Ja šādas politikas nav, mēs tiemžēl nespējam saprast reālo situāciju, tieši tāpēc dati ir ļoti rūpīgi jāpēta. Valsts sektors ļoti reti tiek apspriests. Eiropas eh, Savienības valdībām vajadzētu domāt, kā uh, algot eh, cilvēkus, tā skaitā arī tiesībā aizsardzībā, izglītībā, un veselības aprūpē. Tas ļautu labāk attainot etnisko un kulturālo daudzveidību un veicinātu arī integrāciju un nodrošinātu kontaktus savā starpā. Tas būtu arī tāds kā um, piemērs um, skolotāji, tiesiskā aizsardzība, šeit vajag algot uh, cilvēkus, kas uh, nāk no migrāntu sabiedrības. Attiecībā uz darba tirgu un integrācijas vēlējos norādīt, ka mūsu aģentūra jau strādā un ir veikusi pētījumus uh, darba eksploatācijas jomā. Migrantu eksploatācija darba nolūkos ir ļoti izplatīta, un pavisam drīz mēs nāksim klajā ar pētījumu rezultātiem. Izglītība. Uh, Mums ir jāpārskata mācību programmas, lai saprastu, ko bērni mācās par migrantiem un bēgļiem, jo īpaši tajās Eiropas daļās, kur līdz šim nedzīvo daudz bēgļu. Tāpat arī ir jādomā, ko eh, imigranti ir devuši Eiropas vēsturē. Daudzās dalībvalstīs, piemēram, Bulgārijā, Īrijā, Īrijā, Grieķijā un Itālijā, kā arī Eiropas dienvidos, eh, imigrācijas vēsture ir ļoti plaša. Migranti un bēgļi skolās. Mums ir jāizvairās no de facto segregācijas, kas, tiemžēl, vēl ar vienu ir novērojama. Tāpat arī kapacitātes veidošana. Ir jānodrošina vajadzīgās prā, prasmes skolotājiem, lai viņi tiktu galā ar konfliktiem un lai spētu mācīt pilsoņu vērtības. Uh, Mācības, eh, skolas, izglītības sistēmas nāk ar ļoti lielu atdevi, un tieši tāpēc šīs investīcijas ir ļoti vajadzīgas. Tas ir ieguldījums, nevis problēma. Mums ir jādomā arī par eh, pilsonības izglītošanu tā, lai visi bērni tiktu mācīti, eh, ņemot vērā mūsu demokrātiskās vērtības, cilvēktiesības un pārējo. Šādā veidā viņi varēs tikt galā ar uh, izaicinājumiem un spēs arī izbaudīt visas iespējas, ko nodrošina dzīve kopā ar mm, cilvēkiem ar dažādu izcelsmi. Tāpat arī ir jāpieņem mm, sistemātiska labā prakse. Šāda labā prakse ir pieejama, un tas ļauj mums eh, nodrošināt uh, arī Parīzes 2015. Eh, gada deklarācijas mērķu izpildi. Pavisam nesen komisija nāca klajā ar priekšlikumu par šādu iekļaujošu izglītību. Trešais mājokļi. Mums ir jāizvērās no segregācijas arī šajā jomā, un Tā ir ļoti milzīga problēma ļoti daudzās mūsu pilsētās. Ir jānojauc barjeras starp kopienām. Tas nodrošina arī iespējas eh, sociālajai apmaiņai. Piemēram, sociālajie mājokļi ir jāizvieto dažādos rajonos lielajās pilsētās. Tas ļaus uzlabot eh, struktūru. Years, ļoti daudzi cilvēki, diemžēl, pēc um, 2015. gada bēgļu pieplūduma atrodas ļoti smagā situācijā. Tāpat arī mums ir jāsaprot, ka ir jānodrošina šāda kopīga dzīve. Pagājušā gada rudenī mēs publicējām mūsu pētījumu rezultātus par migrantiem un minoritātēm Eiropas Savienībā. Šeit parādās, ka vairākums migrantu un to pēcteču jūtas eh, cieši piesaistīti valstīm, kurās iedzīvot mm, vairāk kā 80%. Viņi jūtas, ka viņi ir piederīgi šai valstī, tāpat arī viņi tic valsts iestādēm, policijai un tiesām, pat vairāk nekā iepriekš mm, izsenie iedzīvotāji. Tāpat arī atsaucos uz pētījumu, kas tika publicēts šī gada septembrī. Pretēji pašreizējiem stereotipiem šeit parādās, ka vairākums migrantu piekrīt mūsu kopējām vērtībām, proti respektēt eh, dažādas reliģijas un etnisko izcelsmi. Tāpat arī viņi tic eh, nediskriminācijai. Man arī parādīja pētījumu, kur tika runāts par mm, samazinātu ticību um, valsts iestādēm. Mēs konstatējām, ka otrās paudzes migranti izjūta daudz um, vairāk diskriminācijas, kas uh, balstās uz rasi vai naidu. Mums vajadzētu uzlabot esošo likumdošanu un pasākumus tā, lai mēs varētu vērsties pret šādu naidu un neiecietību. Ir jāveicina savstarpēja izpratne starp imigrantu un uzņēmēju kopienām. Šeit dalībvalstīm vajadzētu uh, veidot eh, labāku politiku attiecībā uz migrantiem un to pēctečiem, lai varētu gūt pilnu labumu no viņu uh, dzīves mūsu sabiedrībā. Tāpat arī jādomā par migrantu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Šeit ir runa par dalību arotbiedrībās, uh, vecāku asociācijās, skolās, sporta un kultūras pasākumos, publiskajās konsultācijās, kā arī demokrātiskajā un publiskajā dzīvē. Protams, ka viens risinājums nederēs visiem, bet viens un tas pats izmērs iespējams eh, der visiem, vienam der labāk, otram sliktāk. Mums vajadzētu uh, mācīties no labās prakses dalību valstīs un vajadzētu uzskatīt migrāciju par ieguvumu, iespēju, nevis par problēmu. Kā mūsu pētījumi parādā, migranti šeit eh, dzīvo ilgus gadus un viņi vai nu integrēs vai neintegrēs, un tas ir atkarīgs no tā, vai viņi to vēlas darīt vai nē. Liels paldies! Liels paldies par šo straujo apskatu, par šīm četrām galvenajām jomām. Manuprāt, Mēs ļoti labi guvām pārskatu par tiesību aktiem, kas eh, mums jau ir, un varējām saprast, cik tie ir svarīgi, veidojot tādu vidi, kur visi varētu uh, labi dzīvot. Tagad uh, dosim vārdu Kimilu kungam. Mēs jau dzirdējām atsaucis par uh, darba devējiem Vācijā, un tagad vācu darba devējs pastāstīs par savu pieredzi strādājot kā uzņēmējiem un darba devējiem Eiropā. Lūdzu jums arī desmit minūtes laika. Priekšādātājs kundze, dāmas un kungi, ļoti daudzi cilvēki pēdējos uh, gados dažādu iemeslu dēļ ir izceļojuši no savām valstīm. Es 1973. Eh, gadā eh, no sava ciematiņa eh, Turcijas ziemeļa austrumos devos uz Stambulu. Tas nebija vienkārši. 1678. gadā es ierados Vācijā, un integrācija bija vēl sarežģītāka dēļ kultūras un valodas barjerām. Tas nozīmē, ka man divas reizes nācās integrēties, un es zinu, ko tas nozīmē. Tieši tāpēc esmu nolēmis šādiem cilvēkiem, kas ir izceļojuši no savas valsts, jeb kādiem sudēļ, palīdzēt. 1993. gadā savu uzņēmumu Unipak izveidoju iepakošanas industrijā, un e, šis uzņēmums attīstījās kā tāds e, mazs vidējs ģimenes uzņēmums. 11 e, gadu laikā mēs esam izveidojuši eh, tādu uzņēmu ķēdi, kas vēlas uzņemties sociālo atbildību. Esam konstatējuši, ka šādu uzņēmumu ir ļoti daudz mūsu reģionā, tieši tāpēc mēs esam izveidojuši šādu uzņēmumu apvienību Berlīnē. Un e, mūsu uzņēmums sasaista mūsu uz eh, sabiedrības daudzveidību, un uh, līdz ar to veido novatorisku sabiedrību, rada jaunu potenciālu, piedāvā atbildes uz demografiskajām pārmaiņām, uh, nodrošina arī priekšrocības konkurencē, atklājot jaunus tirgus. Piemēram, mūsu asociācijas uh, daži projekti. Migranti iztēlojas Vāciju, prakses programmas, mazu uzņēmumu projekti uzņēmumu, komerc, e-komercijas programmas un tā tālāk. Eiropas apvienība Unity radās tieši no šīs asociācijas, un tā ir lūkāda mērķi. Reģionos, federatīvajās zemēs vai Eiropas Savienībā darbojas uzņēmumi, un tie var piedāvāt gan praktisku, gan nepraktisku palīdzību un tādējādi palīdzēt visai sabiedrībai. Tie var attīstīt ļoti noderīgus projektus. Tie var nodrošināt, ka daudzveidība sabiedrībā tiek uzskatīta par vien, pievienoto vērtību. Izcelsmes valstīm un Eiropas Savienībai ir jāveicina tirzniecība savā starpā. Uzņēmējdarbība, mūsuprāt, ir vislabākā integrācija. Šādā veidā migranti uzreiz nokļūst dzīvē, tiek radītas darba vietas un radīta pievienotā vērtība. Mūsdienu migrantiem ir paveicies. Manā laikā tādu piemēru nebija. Mēdīju un politiķu attieksme pret migrantiem un bēgļiem ir ļoti būtiska. Mums ir jāsamazina bailes, mums ir vienam otru jāiepazīst, un mums ir kopīgi jāveido mūsu bērnu nākotne mēs īstenībā palīdzam paši sev, palīdzot migrantiem. Mēs vietļu ļoti labi apzināmies, ka mums ir daudz vairāk izaicinājumu nekā citur Eiropā, tāpēc, ka mēs, jaunie eiropieši, šos cilvēkus saprotam eh, daudz labāk nekā citu sabiedrības slāni. Tas eh, attiecas uz mm, dalībvalstīm un arī uz Eiropu, kur tiek runāts eh, tikai par bēgļiem un migrantiem. Pirms eh, diviem gadiem es eh, nodarbināju divus afgāņus, kuriem bija darba atļauja, un es šajā laikā dzirdēju, ka šie bēgļi mm, izjūt ļoti sliktu attieksmi no uzņēmumiem un no valsts un no vispārējās sabiedrības. Pirmais, ko mēs darījām, ir uh, Eh, vienu kolēģi no eh, ražošanas, kuram bija Turcijas izcelsme, mēs eh, noteicām, lai viņš ir atbildīgs par šiem diviem bēgļiem. Viņiem nebija viena un tā pati valoda, bet viņi spēja sazināties. Viņi runāja ne tikai par darbu, bet arī par privātiem un ikdienas jautājumiem, piemēram, kurā skolā sūtīt bērnu vai uh, Eh, kā mana sieva varētu iemācīties vācu valodu, kā nokļūt no punktā A līdz punktam B. Uzņēmumi, kas eh, ir gatavi nodrošināt migrantu integrāciju, kas ir gatavi tajā ieguldīt eh, laiku un personālu, ir pelnījuši saņemt atbalstu. Šie cilvēki ir izbēguši no kara, no uh, dzīvības apdraudējuma, un viņi vēlas veidot jaunu dzīvi pie mums. Uh, Pirmais, kas viņiem ir vajadzīgs, ir cilvēku tuvums, uzticēšanās, aprūpe. Viņiem nevajag mācīties valodu. Protams, ka tas ir svarīgi, tas ir pat ļoti svarīgi. Bet šeit es vēlējos norādīt, ka valodas apmācība nedrīkst nozāties priekšā cilvēcīgumam. Ļoti bieži tiek pieļauta kļūda. Komunikācija ar migrantiem tiek atstāta uh, uh, otrajā lomā, un tiek gaidīts, ka mēs varēsim sākt komunicēt tikai tad, kad viņi iemācīsies gan labi mūsu valodu. Es uzskatu, ka integrācijas un uh, bēgļu aprūpas darbs galvenokārt ir uh, saprast bēgļus arī tad, ja mums nav vienāda valoda. Tiek arī teikts, ka ne jau tie, kas runā vienā tajā pašā valodā, uh, viens otru vienmēr sapratīs, bet tie, kuri izjūt vienu no to pašu, sevi aprat, sa, savā starpā sapratīsies arī bez kopējas valodas. Esmu jautājis bēgļiem un migrantiem, vai viņi vēlas eh, ko pateikt politiķiem Briselē, un lūk, es eh, varu nodot eh, viņu teikto. Pirmā kārtā - cilvēcīgums un pateicība. Un tas patiešām nāk no sirds tas viss, eh, kas eh, mums bija mājās, mēs to šeit saņemam arī šeit, no mūsu kaimiņiem, no mūsu kolēģiem, bet jo īpaši pateicīgi ir mūsu bērni, kas atkal var smieties un uh, dzīvot tālāk. Nākamais - izpratni par kultūrām. Tā kā cilvēki no mūsu kultūras jau šeit dzīvo, integrācija nav sarešķīta, bet ir ļoti maz cilvēku, uh, no šī cilvēka loka, kas vēlas ar mums sazināties. Trešais - valodu barjeras. Tiek piedāvāts uh, teorētiski veicināt valodu zināšanas, bet trūkst uh, praktisko iespēju. Ceturtais - bēgļu nometnes un mitekļi. Šīs punkts, dāmas un kungi, man ir jo īpaši svarīgs. Kopumā mājokļi ir labi, bet mēs nezinām īsti, ko iesākt ar mūsu brīvo laiku mēnešiem un gadiem ilgi man šeit ir bezjēdzīgi jāsēž, un šī bezjēdzība mūs um, ir neizturama. Tāpat arī mēs nevaram sākt strādāt, pirms tiek atrisināti visi procedurālie jautājumi. Es uh, tāpat arī gribētu jums nodot lūk šādus priekšlikumus. Pirmām kārtām, Uzņēmumi, kas vēlas nodarbināt migrantus un bēgļus, piedāvāt viņiem prakses vietas, ir pelnījuši daudz lielāku atbalstu, un šo atbalstu var nodrošināt gan ar nodokļu atvieglojumiem, ar personāla atbalstu, piemaksām un tā tālāk. Otrais sadarbības starp uzņēmumiem, tirdzniecības kamerām un darbdevēju savienībām būtu jāveicina. Trešais - NVO, kas uh, tiek veidoti um, jaunajā Eiropā, varētu darboties kā tilts starp bēgļiem un uh, darba devējiem. Diemžēl trūkstu darba pieredzes šajos NVO un trūkst arī personāla un finanšu. Vajadzētu sagatavot katalogu ar visām šīm nevalstiskajām organizācijām, vajadzētu izzināt, kādu zināšanu tiem trūkst un uh, līdz ar to pētīt, eh, kādas mācības būtu vajadzīgas. Es vēlētos visiem pateikties par uzmanību, un, ja ir kādi jautājumi, es centīšos uz tiem atbildēt. Paldies! Okay, well, thank you. Paldies! Paldies par ļoti interesantajiem ievadvārdiem, par eh, jūsu ieteikumiem, kā veidot politiku. Ļoti interesanti. Un esmu pilnīgi pārliecināta, ka Eiropas parlaments jūs uzklausīs, dalību valsts jau var lemt pēc sava vārda. Tā tad eh, mēs eh, esam jau sazinājušies ar vairākiem jūsu organizācijas locekļiem. Protams, eh, ar šo, ar šiem ievadvārdiem mēs vēlētos arī sniegt savu ziņu dalību valstīm un Suzana Amador no Portugāles Es eh, tiešām neredzēju, kāds ir jūsu vārds, bet jūs, Suzanna, vārds jums eh, paldies. Es runāšu portugāļu valodā. Paldies! Es eh, vēlētos pateikties Eiropas parlamentam, ka jūs organizējat šo uzklausīšanu. Un uh, Pilnīgi noteikti šis jautājums par migrācijas politiku ir ārkārtīgi aktuāls, un jau iepriekšējie runātāji runāja par ļoti svarīgiem jautājumiem. Es vēlētos varbūt mazliet pakavēties pie Kimila kunga teiktā. Ļoti emocionāls vēstījums. Godātie parlamenta deputāti! Mēs piedzīvojam milzīgu migrācijas plūsmu, un mums ir jāmēģina, vismaz jāmēģina rast un jāmēģina arī īstenot ilgspējīgi risinājumi. Nekad Eiropā nav bijis tik daudz vienā gadā migrantu un nekad Eiropā un arī starptautiskā līmenī nav bijuši tik ļoti atšķirīgi viedokļi. Mums ir jābūt tolerantiem un mums ir jābūt eh, konkrētiem un kvalitatīviem risinājumiem, kā šo krīzi risināt. Bet eh, aiz visām šīm sarunām politiskos un citos līmeņos nedrīkstam aizmirst, ka mēs saskaramies ar cilvēciskām dramatis, drāmām un cilvēciskām traģēdijām. Un eh, cilvēkiem ir nepieciešama starptautiska palīdzība un starptautiska aizsardzība, tāpēc jau viņi bēg no kara plosītajām vietām. Kad eh, bēgļi ir uzņemti, viņiem ir jāpiedāvā adekvātas integrācijas metodas, un par to mēs arī tieši šajās paneļdiskusijās arī diskutējam. 2017. gada beigās no darba tirgus puses un Eiropas institūciju puses tika tika noslēgts sadarbības līgums, lai pēc iespējas vairāk Eiropā ieradušos bēgļu tiktu integrēta darba tirgū, bet eh, savā runā vēlētos pakavēties pie Portugālē notiekošā. 2015. gadā tika paziņot Eiropas integrācijas politiku, un nākamajā gadā Portugālē nomainījās valdība, kas eh, savukārt eh, pamainīja arī Portugāles attieksmi pret migrantiem, kas bija pozitīvāka. 12. gadā jau augsta līmeņa darba grupa, kurā piedalījās arī mūsu iekšlietu ministrs, tieši runāja par bēgļu integrācijas stratēģiju, tajā skaitā arī Portugālē. Tātad stratēģija jau ir pusducis gadu. Un bija um, paredzēta kā institucionāla sadarbība, tā arī citu starpā atbildība. šīs um, darba grupas uh, darbā mēs ņēmām vērā arī apvienoto nāciju ieteikumus bēgļu krīžu risināšanā un integrācijā. Un, uh, piemēram, mēs um, iesaistījām dažādas uh, sabiedrības organizācijas šajā darbā un eh, kā nevalstiskās organizācijas, tā arī starptautiskās organizācijas eh, piedāvāja mums savus risinājumus. Ir eh, dažādi, ir pieejami dažādi atbalsta punkti, telefona tulkojums, pilnīgi visas programmas un pilnīgi visas procedūras bija pieejams portugāļu valodā, bet tulkojums, kā jau teicu, bija nodrošināts vismaz arābu valodā un arī dažās citās. Par eh, integrāciju runājot, mēs izmantojām dažādu līmeņu ierēģu iesaistīšanu un dažādu līmeņu iestāžu iesaistīšanu. Un eh, visa migrantu un bēgļu uzņemšana tika koncentrēta vienas iestādes rokās. Un viss, kas ar bēgli notiek, Eh, dažādi pasākumi jau brīdī, kad bēglis ieradās, eh, piemēram, lidostā. Bēglim tika piedāvāti dažādi risinājumi, mēs apmācījām arī robežu apsardzes, robežu apsardzes punktos strādājošos. Un eh, bēgļi tika jau pašā sākumā tā kā novirzīti uz savas valodu grupas vai reģiona konkrēto grupu, un tādējādi integrācija ir panākams vieglāk. Un eh, šajos uzņemšanas grupās un arī uh, pārvadāšanas brīdī ar to ir saistīta vesela virkne konkrētu jautājumu. Piemēram, šajos uzņemšanas centros, eh, kādi ir izmitināšanas apstākļi, kāda ir psiholoģiskā palīdzība pieejama, atkal valodu jautājums. Uh, bērnu izglītības jautājums un ne tikai portugāļu valodas mācīšana un kultūras mācīšana, profesionālo iemaņu gūšana, sadarbība ar citu valstu iedzīvotājiem, juridiskais atbalsts, sociālā palīdzība, jautājumi, kas saistīti ar ticību un pat ar likumību. Portugālē bēgļu uzņemšana un izmitināšana ir ministrijas atbildībā, un ministrija strādā ļoti aktīvi. Un e, ir izveidoti konkrēti centri Fāro, Lisabonā un Porto. Un e, vēl bez tam ir izveidots arī īpašs atbalsta centrs, atbalsta vienība iekšlietu ministrijas paspārnē. Piemēram, Portugāla ir izmantojusi arī Eiropas atbalstu un uzņēmusi arī kvotu ietvaros mums pārsūtītos bēgļus. Un pilnīgi visi Portugāļi ir uzņēmuši bēgļus, piemēram, 16. gadam Portugālē ir uzņemti e, pārmitināšanas programmas ietvaros gandrīz 2000. Un šie bēgļi pārstāv desmit dažādas valstis, lielākoties no Sīrijas un Eritrejas. Un e, tieši uzņemšana un integrācija ir ārkārtīgi svarīga. Lisabona, Sintra un e, citas pašvaldības ir ļoti veiksmīgi integrējuši šos bēgļus un ar savu pieredzi dalās arī ar citiem. Portugālē Portugālē, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bēgļu skaits ir pieaudzis dramatiski. No otras puses, eh, Portugālai ir iespēja uzraudzīt arī Eiropas Savienības ārējo robežu un Šengaņas robežu, vienlaicīgi nodrošinot arī iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, bet tam ir nepieciešama dalību valstu atbalsts. Portugāles parlamentā pilnīgi visas partijas iestājas par cilvēktiesībām un bēgļu jautājumu pēc iespējas ātrāku risināšanu. Tas mūs vieno. Tas eh, mums ir svarīgi kā no politiskā, tā arī no demokrātiskā viedokļa, lai mēs varētu novērtēt un regulāri to darīt, eh, novērtēt integrāciju. Mēs eh, ik pa sešiem mēnešiem uh, novērtējam veselības stāvokli, portugāļu valā, valodas zināšanas, piedzimušo skaitu, darba tirgu integrējušos skaitu un līdzīgus kritērijus. Balstoties uz 17. gada 17. gada statistikas datiem, tad uh, simtprocentīgi visi bēgļi bija veseli, portugāļu valodas prasmes arī bija strauji uzlabojušās, un eh, visiem bērniem nebija pieejama skola, bet eh, tas eh, bija saistīts tikai un vienīgi ar to, ka bērni uz skolu dodas septiņu gadu vecumā, kamēr Portugālē skola sākas jau agrāk, un tāpēc vecāks savus bērnus vēlējās paturēt mājās. Uh, viens procents strādāja pirmajā sektorā no bēgļiem, apmēram ceturtā daļa otrajā un trešdaļa trešajā. Arī šajos centros strādājošo profesionālās iemaņas mēs esam cēluši, ir dažādi nodarbinātības projekti un esam mēģinājuši veikt dažādas sadarbības projektus. Un noslēgumā vēlētos pateikt, ka ne jau viss ir tik rožaini. Patiesā integrācijā, kas ir ērkšķains ceļš, vēlējos tikai pateikt, ka mums ir daudz, kas izdevies, bet vēl ir daudz darāmām. Tomēr vēlētos uzsvērt, ka Portugāla dara daudz, uh, un atcerēsimies cilvēcīgi situācijās, kad to ir viegli aizmirst, un tad pasauli būs labāk. Prieksēdētāji, paldies! Ļoti plašs izklāsts, ļoti dziļa analīze par to, kas notiek, analīze, kas notiek Portugālē. Un es esmu pārliecināta, ka būs jautājumi, kuri vēlēsies jums uzdot jautājumus, būs cilvēki, kuri vēlēsies jums uzdot jautājumus arī pēc tam, ka šī konferences būs beigusies. Un eh, vēl vēlējos piebilst, ka dodot vārdu pēdējam šīs eh, sesijas runātājam, reģionu komitejas eh, ziņotājs, tas ir Kalaguropuls kungs. Lūdzu, vārds jums. Kirjā proedrē, θα πάρω αφορμή από την κυρία ένα συγκροτημένο πρόγραμμα. Paldies, jā, es turpināšu to, ko sacīja Portugāls kolēģe. Šī programma bija ļoti strukturēta. To visu izstrādājā valsts premjers Kosta Kungs. Viņš tad arī izveidoja šīs struktūras, balstoties uz reģionālajām un pašpārvaldītajām pašpārvaldēm. Kolēģi saka, labējie, kreisie, liberāļi necīnās par šiem jautājumiem, nestrādā pie tiem. Jāteic, ka šeit jau runa par to, ka bēgļi tiktu izraidīti. Man prieks dzirdēt, kā teica Portugāles kolēģi, ka arī jo, tiek nodrošināta valoda apmācība no attāluma, lai bēgļi varētu labāk integrēties. Arī bērniem ir jāspēj komunicēt, uh, ar cilvēkiem viņa jaunajā dzimtenē. Man prieks arī, ka mūsu kolēģis, nu, Kimil, kurš no Turcijas, ka viņam ir tiešām izdevies gūt lielus panākums Vācijā. Tā pā, tāda pat situācija arī ļoti daudziem grieķiem, kuri ir devušies, piemēram, uz Austrāliju un Kanādu. Austrālijā, diemžēl, jā. Uh, Jāteic, ka Grieķi pamat, eh, lai Austrālija, lai dotos uz Ziemeļa Eiropu un tur eh, saņemtu labāku algu. Imigrācija ir vienmēr pastāvējusi, ir jārespektē cilvēku eh, pārvietošanās brīvība, tāpat kā viss pārējās brīvības. Mēs reģionu komitejā. Ja Uzskatām, kā reģionālajiem vietējiem pašpārvaldējiem ir jāspēlē galvenā loma bēgļu integrēšanā. Bet jautājums, cik tālu mēs varam iet cilvēku tirzniecībā, tas viss arī ir jāatregulē, un pie tā strādā kā reiz reģionu komiteja. Kas mums ir jādara mums, reģioni pašpārvaldēm? Ko varam darīt? Ja mēs gribam vienot Eiropu, tad Eiropas parlamentam ir jāizveido tāda procedūra, kas tad arī visiem jāievēro. Nevar katrs rīkoties, kā tam ienāk prātā un teikt, ko grib. Piemēram, Ukrāņi, kas šodien emigrē uz Poliju. Simtiem tūkstoši poļu arī ieradās Grieķijā, tie nebija musulmaņi, tie bija kristieši, tie bija grieķi no Krievijas, kas pie mums ieradās, un mums izdevās ļoti īsā laikā viņus integrēt. Tagad mums ir daudz jaunu problēmu. Visapkārt ir konflikti, un kā arī Trumpa kungs uzskata, ka vīdusjūras valstis ir kļuvušas, nu tādas par, um, kā viņš viņas nosauca arī aprakstot dažas Āfrikas valstis. Ir jārunā ar Tirzniecības rūpniecības palātām, kā tas bija arī Kimilkunga gadījumā. Uzņēmumiem, uzņēmumi integrē bēgļus, bet ko dara valdības? Valdības var vienkārši gaidīt. Un runāt par nelegāliem, legāliem migrantiem, ko mēs prasām. Mēs gribam šos tehniskos ekspertus, ko mums solīja Eiropas Savienība. Šie eksperti, kas varētu strādāt uz eh, Eiropas robežām Es pats biju Vācijā, un man tur pārbaudīja pasi. Iedomājieties! Tad šī Schengen, tā domāt visiem vai tikai dažiem? Ir Vācija, bet ir citas ēst dalība valstis, kas tagad ir uh, grimušas populismā, šī, viņi spēlē tikai uz bailēm un, uh, ja mēs gribam kompetences, mums ir šīs kompetences. Kompetences, kas ir jāizceļ, jāizmanto vietējās reģionālās pašpārvaldes, var uh, to visu izmantot. Tad arī būs šīs veselības apdrošināšana, bet es to nesaku tikai attiecībā uz mūsu pašpārvaldēm, bet arī es attiecu, es runāju arī par Ziemeļvalstīm. Mēs visi mēri esam viensprāts par šo integrācijas radā ziņojumu saņemt tikai četrus grozījumus. Bieži vien tiek izdarīts spiediens tieši uz mēriem, uz pašpārvaldes vadītājiem. Bet Mēs darām visu, lai atbildētu uz šo situāciju. Ir, protams, valodas barjera, civilizācijas kultūras jautājums, bet, nu, tas ir atsevišķi tēmēts, ir reliģijas jautājums. Un te Portugāls kolēģi runā par struktūru, kas tiek izveidot Portugālē. Es atceros, kad es biju 2007. gadā mērs, mēs izveidojām uh, Grieķijas uh, izglītošanas programmu, lai mēs imigrantus varētu pat attālu apmācīt grieķu valodā. Prokopis Parlopoulos, republikas prezidents, savulaik bija ārlietu ministrs. Viņš izveidoja hotspotu Lesbos salā, kur var uzņemt 3000 cilvēks. Pašlaik tur gan dzīvo 9000. Trīs um, Grieķu kundzes pat tika izvirzīts Nobel miera prēmijai, jo viņas veltīja visu savu dzīvi bēgļu uzņemšanai. Mēs prasām atbalstu, ja valdības vēlas savākt naudu un darīt visu, kas ienāk prātā, tas tikai radīs problēmas. NVO, kas dara brīnišķīgu darbu. Tomēr viņi ir jākontrolē, kā tiek izmantoti finanšu līdzekļi, kas viņus kontrolē neviens, kā viņi komunicē ar pašvaldībām, nekā. Tā tad uh, ir jābūt šai sadarbībai. Mēs mēģinam darboties pēc iespējas labāk. Es dzirdēju šeit deputāts no Polijas. Es jūs respektēju, kungi. Jo, jā, mēs varam iedomāties, kas no var notikt Polijā. Ir ļoti daudz ukrāņu imigranti. Uh, Arī tas ir jārisina, tas viss ir jāreglamentē. Mēs visi esam pilsoņi, mēs nepieņemam likumus, bet uh, mums ir tomēr uh, savs vārds sakāms. Vai nu mēs visi ievērojamies procedūras, protams, respektējot mūsu nacionālās tiesības un konstitucionālās tiesības, bet nevis tikai tad, kad mums tas ir izdevīgi, un tad, kad nav izdevīgi, tad mēs mm, nolienam maliņā. Nē, tad, kad mums ir darīšana ar sāpēm, ar nāvi, ar cilvēku cieņas zaudēšanu, nav nekādi labie kreisie spēki, bet ir cilvēks. Es noslēgšu. Ir jāizveidoja plāns, un tas visiem ir jāievēro, un godīgi sekot. Uh, Es nekad neesmu Eh, gribējis būt deputāts, vienmēr esmu strādājis reģionā. <laughs> okay. It's less on the it's, it's, it's, a, it's a, obviously it's a subject that if, if I... Jā, protams, šis ir ļoti kājis un saprotam arī šajā zālē. Tālāk. Tagad uzklausīsim parlamentāriešus. Mūsu rīcībā ir 20 minūtes aicina cilvēkus izteikties lakoniski, tas būtu ļoti labi. Vēl viens grieķis. Varbūt nerunāsim tik daudz nacionālā, bet var. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, gudētie kolēģi! Vienotā Eiropa Un bēgļu krīze ir ārkārtīgi liels izaicinājums visiem. Tas izjauc nedaudz geogrāfisko līžas, ir vieglāk pārkāpt nekā sauszemes robežas. Mums ir jāglāb cilvēki jūrā legālā veidā. Tas ir fundamentāli svarīgi. Tā ir arī Grieķijai absolūta prioritāte lai varētu piešķirt šiem cilvēkiem pars līmenī starp dažādiem komisāriem, lai varētu vieglāk uh, migrantiem iemācīt valodu un integrēt darba tirgū. Arī starp dalībvalstīm jābūt sapratnēji Nu, liktenis tā lēmis, kā manai valstī tagad ir jāuzņem vienības pārdomātās politikas ir vienīgais risinājums, kā mēs varam atbildēt uz šo izaicinājumu, lai rastu kompromisus. Thank you very much. Lielas paldies. Es atvainojos, ka nosaucu nepareizo vārdu, skatījos uh, nepareizajā vietā programmā. Tagad pāriesim uz pilnīgi citu pasaules daļu. Norvēģija, Kristīna Jānsone. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka devāt iespēju izteikties. Pāris komentāru no Norvēģijas, kas ir asociētā dalībvalsts un arī Schengens dalībvalsts. Protams, ka mēs sekojam līdz notikumiem Eiropas Savienībā un esam saņēmuši vairāk nekā 30 programmā. Esam uzņēmuši arī bēgļus no citām Eiropas Savienības valstīm. Es vēlējos norādīt, ka integrācija kā tāda ir nekomplicēts process. Protams, ka ir vajadzīgs ieguldījums no abām pusēm, gan no sabiedrības, gan arī no lielākās barjeras. Bezdarbs pirmās paudzes bēgļu vidū ir daudz augstāks nekā Norvēģijas pamatiedzīvotāju vidū, tas ir trīsreiz augstāks un arī bērnu vidū šis bezdarbs ir augstāks, jo īpaši bezdarbs skār sievietes. Ir uh, vilksta divus gadus, bet uh, tikai četri cilvēki no desmit, kas ir pabeiguši šīs darba integrācijas programmas, dabū darba vietu. Imigrāts, eh, imigrācija un nodarbinātība ir viena no augstākajām prioritātēm mūsu valdībai. Šī uh, Uzskatu, ka integrācija ir jāadaptē konkrētajiem apstākļiem, ir jānodrošina lielāks elastīgums un ir vajadzīgas arī mācību programmas. Ir vajadzīgi labi piemēri attiecībā uz sievietēm. Netiek runāts arī par sociālo pabalstu programmām. Tās varētu vairāk piesaistīt darbspējām. spējām Mūsu ziņai ir eh, jābūt pilnīgi skaidrai. Labklājības valsts nebūs ilgtspējīga, ja migranti nestrādās. Thank. Diskusijas dos uh, iedīgli idejām, diskusijām jūsu valdībā. Protams, ka mums visiem vajadzētu meklēt labākos risinājumus. Mēs arī domājam par nākamo plānošanas kārtu Eiropas parlamentā. Es eh, pilnībā piekrītu komentāriem, ko mēs eh, uzklausījām uzādībām valdības mēģinājumiem kontrolēt migrantu un bēgļu integrācijas procesus. Bija situācija citās valstīs. Protams, ka sagatavošanās darbs ir nozīmīgs. Rādītāji ir eh, apmierinoši, jo īpaši, ja runa par veselu un viņu kvalifikāciju atzīšana, ļaus viņiem piekļūt darba tirkumu, neliks viņiem krimt izmisumā. Ir, protams, un šāda pārvietošanās no Portugāles bieži vien ir atkarīga tieši no kavējumiem sigājušajā valstī, un šie cilvēki bieži vien nokļūst arī cilvēku kontrabandistu rokās. masīvā migrācija skar visu pasauli. Tā ietekmē starptautiskās attiecības. Un tieši tāpēc to vajadzētu regulēt, bet to vajadzētu darīt atbildīgi. Vajadzētu nodrošināt. Tā kā Helga Stīvena vēl nav ieradusies, varbūt burtiski pāris minūtes došu vārdu atbildēt prezidijā sēdē, sēdošajiem. Lūdzu, Līvekungs. Uh, Paldies! Paldies par ļoti interesantajām debatēm. Es tikai vēlējos uh, varbūt atbildēt uz pāris no izskanējušajiem komentāriem. Interesanti, ka mēs uh, paraugamies no dažādiem rakursiem uz to, ka ir jānošķir dažādās kategorijas. Un viena no lielākajām kļūdām, ko mēs pieļaujam šajā bēgļu krīzē, ir tas, ka uzskatām, ka 15. un 16. gadā Eiropā ieradušies eh, miljoni, visi ir bēgļi. Tāpēc eh, mums ir uzmanīgi jāuzva, jāizvairās, jāizvēlas savu vārdu. Ļoti interesanti ir pieredze Austrālijā un Kanādā un arī citās OECD valstīs. Esmu ar šo pieredzi iepazinies. Protams, šīs valsts ļoti spēcīgi kontrolē darba migrācijas plūsmu, bet eh, vienmēr, vienmēr šajās valstīs ir atļauta ģimeņa atkal apvienošanās. Mēs jau minējām par ģimeņa apvienošanos, un šajās valstīs tā tiek atbalstīta. Eh, vēl bez tam šajās valstīs ir ārkārtīgi spēcīgas pārmitināšanas problēmas un arī ekonomiskā migrācija. Uh, ir eh, jau skaidrs, ka cilvēki meklē labāku dzīvi, un tomēr vienmēr tur ir arī humanitārs piesitiens. Šeit tika pieminēta izvērtēšana, un eh, OECD mēs to darām. Mēs to piedāvājam arī eh, dalību valstīm, jo ir ārkārtīgi svarīgi, ja tiek ieguldīta nauda, piemēram, valodas, ap, valodas mācīšanā, tad ir jāredz, kā šī nauda darbojās. Un par bēgļiem runājot, visaugstāko atpakaļ saitni, tātad, piemēram, B1 līmenis, ja tiek sasniegts B1 līmenis valodā, tad jau pavarās ļoti daudz ceļu, un pēc tam jau augstākus līmeņus sasniegt ir grūti, un tas arī ceļus paver mazāk, ja tā varētu teikt. Bet noslēgumā vēlētos eh, sēt cerību sēku. Protams, mēs visi esam dažādi, dažādi raugāmies gan uz migrāciju, gan uz tās pārvaldību. Bet eh, raugoties uz ieceļojušajiem un pamatiedzīvotājiem, tad eh, patiesībā Eiropa vienmēr ir dzīvojusi iebraucēju ceļos, un to mums vajadzētu atcerēties. Es eh, nevēlos runāt par citiem integrācijas veidiem, bet eh, noteikti, ka visi varētu piekrist. Mēs eh, pieprasām, protams, lai migranti ievēro noteikumus. Un ļoti daudzi pētījumi rāda, ka migranti. In Deutschland, um, eine min... Vācijā mums ir minimālā alga. Tā tiecas uz visiem migrantiem, bēgļiem, bet arī uz pamatiedzīvotājiem. Tātad ir stundas likme, kas ir noteikta darba tirgu un kas attiecas uz visiem. Šos noteikumus mēs nedrīkstam tā vienkārši neņemt vērā. Protams, es par to arī mēģināju runāt, sakot, ka šie cilvēki mēģina palīdzēt. Tātad šeit ir runa par prakses vietu iegūšanu. Vajag uh, izprast, cik lielas ir zināšanas šiem cilvēkiem, un tad atbilstoši savām zināšanām un prasmēm, viņiem ir jāpalīdz atrast darba vietas. Tas būtu izšķirošais. Uh, Es eh, patiešām gribētu, lai šie pamati eh, tiktu piemēroti visā Eiropā. Uh, Ļoti interesanti komentāri šeit izskanēja. Tomēr ir svarīgi Eh, veidot eh, tādas politikas, kas balstās uz reālu statistiku. Tomas, tu tikko jau pieminēji, ka dažādi pētījumi, ka pret tiem tomēr neatspoguļojas eh, šajos pētījumos, jo iedzīvotāji vēlas darīties ar Eiropas vērtībām un integrēt šos migrantus. Uh, Jūs jau teicāt, ka integrācija ir dalību valstu kompetence, un mēs nevaram tām diktēt, ko dara pamatprincips, ko darīt un veido politiku. Ne jau tāpēc, lai politika būtu saistoša, ko tās pašas lielo varu rokās. Piemēram, Grieķijā nākamgad ir paredzētas pašvaldību mēle, vēlēšanas un ir tādi uh, kur apgalvo, ka e, vajadzētu izvairīties no bēgļiem, un tomēr nostādīt cilvēku pirmajā vietā ir ļoti svarīgi. Ļaut visu laiku vēlētāju, vēlētāju noskaņa maiņām. Tie, kur reāli strādā uz vietām, zin, ka cilvēki vēlas strādāt, iemācīties valodu. Kurš tad to vislabāk zina, tie ir. Un Godātie draugi, es griežos pie Eiropas deputātiem, pie parlamentu deputāti, pie Eiroparlamenta deputātiem. Eiropa ir mūsu mājas, mūsu visu tautību mājas. Ja mēs vēlamies izveidot vienotu Eiropu, tiesam mēs, kas esam šajos reģionos sējuši konfliktus, piemēram, Ziemeļāfrikā, tagad tur ir spriedze, un mēs jau desmit gadus runājam par to, ka mēs tur neko nedarīsim. Mēs apgalvojam, lai šeit labāk kolēģi teikto, kurš apgalvoja, ka vislabākie jau dodas projām. Bet eh, nav tā, ka eh, cilvēki dodas prom no savas zemes tikai tāpēc, lai meklētu labāku dzīvi. Cilvēki vienmēr atgriežas. Un ir migrācijas iemesli. Un eh, dalību valstu parlamentiem arī ir jāpalīdz pieņemot attiecīgu likumdošanu, jo ir jau ļoti viegli apgalvot, ka kādā valstī migrācijas problēma ir izraisījusi cita ekstrēmie spēki, izmanto šo leksiku. Un šķiet, ka Eiropa un daudz tās dalību valstis uh, jau sāk zaudēt pamatu zem kājām. Eiropai trūkst karizmātisku vadītāju. Un jā, ko mēs vēlamies redzēt? Redzēt arī šo skatījumu par to, kā strādāt ar pilsoņiem. Un mums visiem jāsadā kopā, es arī nekomentēšu par to, kā tas ir. Pēdējā vārda Bārbara, lūdzu. Okay, dear colleagues, uh, dear members of the... Godātie kolēģi, godātie mm, parlamentārieši šajā pēdējā sesijā mums vajadzēja ievies nelielas izmaiņas. Kā beigās mums tas, tas mums, tad Davramopulus kungu mēs uzklausījām pirmajā sesijā un noslēguma sesijā viņš, diemžēl, nevarēsies ierasties, bet eh, par, ar mums ir Ambrozija kungs, kas pārstāv starptautisko migrācijas organizāciju. Un tad šīs diskusijas varēsim iekļaut daudz plašākā kontekstā, sagatavojot globālo imigrācijas kompaktu tiesību kopumu. Un pēc jūsu runas uzsāksim diskusijas. Tagad vārdu dodu Ambrozi kungam. Thank you, uh, Madam Chair. And... Paldies, priekšādātājs kundze. Labdien visiem! Debate on uh, um, Jums ir bijusi gārā diskusiju diena, un uh, jūs esat runājuši par ļoti nozīmīgiem jautājumiem Eiropas Savienībā, proti par migrāciju. Es uh, gribētu pateikt tikai pāris komentāru un ievirzīt to visu starptautiskā gultnē. Uh, Mēs uzskatām, ka e, šī darba kārtība ir jāvērz uz priekšu, to vajadzētu īstenot, un ter, tāpat arī mums vajadzētu saprast, ko uh, sevī ietver šīs darba kārtības īstenošana. Manuprāt, šeit parādās divi elementi, un tos abus vajadzētu ņemt vērā. Kopš 2015. E, gada, kad šī darba kārtība tika sagatavota, starptautiskie notikumi ir mainījušies, un uh, Šīs pārmaiņas ir bijušas lielas. Pirmkārtām ir apstiprināti ilgspējīgie attīstības mērķi. To darīja no ģenerālā asamblēja. Un ilgspējīgas attīstības mērķos migrācija spēlē ļoti nozīmīgu lomu, jo te ir runa gan par vietējo, gan reģionālo, gan starptautisko migrāciju. Otrā ļoti nozīmīgā pārmaiņa ir 2016. gadā, kad ANO ģenerāla asamblēja pieņēma Ņujorkas deklarāciju un tika uzsākts eh, process divu globālo kompaktu realizēšanai. Viens attiecas uz bēgļiem un otrs uz migrāciju. Ņujorkas eh, deklarācijā parādās vairāki principi un standarti, par kuriem ir vienojusies starptautiskā kopiena. Šie divi elementi ir ļoti būtiski ne tikai tāpēc, ka šie ir skaisti dokumenti ar interesantām idejām. Te ir runa par to, ka gan ilgspējīgās attīstības mērķi, gan arī Ņujorkas deklarācija ietver vairākas apņemšanās, nu, ko ir uzņēmusies starptautiskā kopiena. Šeit ir runa par principiem un standārtiem, kurus ir pieņēmušas ANO dalībvalstis. Šīm valstīm ir jāpieturas un jāievēro norādītie standārti. Mums šeit Eiropā, tas nozīmē to, ka runājot par Eiropas migrācijas darbu kārtību, runājot par legālajiem migrācijas ceļiem, kārtiem rīkoties, mēs esam saistīti, mēs esam apņēmušies pildīt šos vispārējās asamblējas mērķus, un tad, tad šie principi mums ir ļoti būtiski, ja mēs vēlamies būt nozīmīgi spēlētājs eh, globālajā arēnā. Mēs esam apņēmības pilni pildīta visas šīs apņemšanās, jo tikai šādā veidā mēs varēsim baudīt starptautiskās kopienas apņemšanos, o, eh, uzticēšanos. The European agenda on migration and the legal channel. Tātad Kādi tad ir bijuši šie eh, svarīgākie punkti, eh, kas parādījās eh, šajos dokumentos? Mēs šajos dokumentos atsaucamies arī uz legālajiem ceļiem un uz to, ka šos legālos ceļus vajadzētu uzlabot, lai nodrošinātu, ka migranti var tos izmantot savai attīstībai, lai tie nāktu par labu gan izcelsmes, gan arī uh, mītnes vietas valstī. Darba kārtības īstenošanā līdz šim varam novērot to, ka darba kārtība kā tāda ir ļoti līdzsvarots dokuments. Tajā ir četri pīlāri, tiek uh, runāts par tādiem jautājumiem kā legālo ceļu uzlabošana, nelegālās migrācijas apkarošana, uh, kopējās Eiropas patvēruma politikas uzlabošana un veicināšana. Tā ir daļa no šīs darba kārtības stratēģijas. Redzām, ka ļoti liels uzsvars tiek likts uz, jo īpaši vienu no pīlāriem, un proti tā ir nelegālās migrācijas apkarošana un uh, atpakaļ nosūtīšanas veicināšana. Uh, Pienācīga uzmanība netiek pievērsta pārējiem pīlāriem un jo īpaši pīlāram, kur ir runa par legālajiem ceļiem. Kopš tika pieņemta migrācijas darba kārtība, ir norisinājušās debates un ir pierojama neizpratne par to, kas tad īsti ir šie legālie ceļi, un debates par legālajiem ceļiem attiecas galvenokārt eh, tik elements, kuru, manuprāt, vajadzētu vienmēr atcerēties. Mums ir jānodrošina labāks līdzsvars migrācijas darba kārtībā, ir jānodrošina, lai mēs saprastu, ka Eiropā ierodas eh, cilvēki, kas pieder dažādām kategorijām, un šī Eiropas Savienības teritorijā, un arī, lai varētu nodrošināt šo cilvēku integrāciju mūsu sabiedrībā. Mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem, un tie galvenokārt saistās ar dažādiem mehānismiem, politiku un programmām, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu struktūrāls izmaiņas migrācijas pārvaldībā, gan Eiropas, gan arī pasaules līmenī. Līdz šim tas eh, nav paveikts. Līdz šim mēs pamatoti vai nepamatoti esam reaģējuši krīzes režīmā. Zināmā mērā esam nobijušies no milzīgā bēgļu skaita, un mūsu reakcija ir mūsuprāt bijusi adekvāta ārkārtas situācijai, taču šī vairs nav ārkārtas situācija. Uh, Tas, kas notiek Eiropā, ir tikai pavisam neliela daļiņa no tā, kas notiek visā pasaulē. Šeit nav runa par ārkārtas situāciju vai par krīzes situāciju, kas varētu pāriet. Te ir runa par struktūrālu problēmu. Un šī problēma ir sasaistām ar ļoti skaidriem elementiem, kas ir atrodami gan Eiropā, gan jo īpaši Āfrikā. Un pierādījumi par šo struktūru situāciju ir demogrāfija Eiropā, jo iedzīvotāju skaits sarūk. Un to nesaku nec ec, nec jūs. Šī ir Eurostēta informācija. Iedzīvotāju skaits sarūk. Protams, ir daži izņēmumi dažās valstīs, bet kopumā līdz 2050. gadam tiek lēsts, ka apmēram 18% um, samazinājums būs vērojams Eiropā, kamēr citās vietās pasaulē tendences ir pretējas. Šīs divas vērojams Eiropā, kamēr citās vietās pasaulē tendences ir pretējas. Šīs divas vienkārši izsakoties pēc dažiem gadiem mums nepietiks strādnieku, lai aizpildītu trūkumus darba tirgū. Mūsu sistēma grantus kontrolētā, drošā veidā. Nozīmē aizvērto durvi politiku. Ja mēs aizveram durvis, neviens netiek iekšā, mēs esam drošībā. Pirmkārtām tas tā nedarbo. Pārlieku strikta aizvērto durvju politika vai arī tas, ka vispār nav nekādu legālo ceļu migrācija, viņi atrastos mūsu vīzu informācijas datubāzē, viņi tiktu identificēti. Tas pašlaik nenotiek, un tas nenotiek tāpēc, ka nav šo legālo ceļu, kā aizsargāt mūsu ārējās robežas. Uzskatu, ka šim apsvērumam vajadzētu pievērst lielāku lomu, cenšoties uzlabot sistēmu jautājumiem. Paldies! Lielas paldies! Paldies, Ambrozi kungs. Es gribētu atgādināt Nacionālā parlamenta deputātiem to, ka jums ir jāpaceļ rokas, ja gribat saņemt veidlapu un pieteikties runāt. Kurš gribētu uzsākt debatas? Lopes Agilārkungs. Nav zālē. Who'd like to ask for the floor first? Nav zālē. Who'd like to ask for the floor first? There is no persons, okay. Viens nevēlas. Then... Taču gribu es izmantot šo gadījumu, lai šajos uh, lai šajos pēdējos simts metros mūsu sesijā arī mēs tagad īstenojam to, kas ir paredzēts Lisabonas līgumā, tiekamies ar parlamentāriešiem. Un, un uh, eiropeizācija mūsu atbildēja uz migrācijas problēmu. Tad ir jāmaina arī mm, šis centra holistiski, mums ir jāsaprot šis vienmans, ja ir kaut kas, kas rak raksto, ar kas raksturoja mm, pa, problēmu turēt pēc iespējas tālāk no Eiropas robežām un vedam sarunas ar uh, tūvākajām kaimiņu dējuma miglu kā migrācija ir trojas zirgs un kā tādējā tas te ienesīs džihādismu un um, uh, patvērumu meklētāji, bet cilvēki, kas šeit dzīvo, varbūt otrā, trešā imigrācijas paudzē, jā, tam nav šīs plūsmas pārvaldībā, lai tad arī mēs varētu visu to finansēt, nodrošināt, lai arī nacionālajos parlamentos. Tas debatēs. Lielas paldies! Fajāns kundz, lūdzu, uz ceļus uz Eiropu. Paldies! Paldies, jā. Ambrozikungs, vai jūs vēlatos komentēt šos interesantos jautājumus? Jā, paldies! Daži komentāri par to, kas izskanēja, un atbildēšu arī uz uh, jūsu jautājumu.